Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Dāmas un kungi, laipni lūgti. Sāksim komitejas sanāksmi. Kā jau būsiet pamanījuši, Es joprojām atrodos šeit, nav nekāda riska, ka es varētu kļūt par lauksaimniecības ministru Itālijā. Esmu jau saņēmis vairākas jautājumas no kolēģiem, bet es palieku savā vietā, neuztraucieties. Un ja nav nekādu iebildumu, tad esam pieņēmuši darba kārtību. Es gribu pateikt, ka tulkojums ir pieejams visās valodās. Mums ir jāpieņem iepriekšējo sanāksmju 4. marta, 11. marta, 18. 19. un 25. marta sanāksmi protokoli. Ja kolēģiem līdz sanāksmes beigām nebūs nekādu komentāru, tad eh, protokoli tiks pieņemt pašreizējā versijā. Vi informo inoltre che la riunione di oggi è... Gribēju jūs informēt ka šo sanāksmi būs iespējams skatīties arī internetā. Kolēģi, tagad mēs sāksim uzklausīšanu ar tematu jauno dalībvalstu pieredzi KLP īstenošanā no 2009. līdz 2013. gadam. Man ir tas prieks mūsu vidū sveikt sešus ekspertus, kas uzstāsies ar referātiem, uh, ilustrējot tieši savā valstī gūto pieredzi, iztenojot kopējo lauksaimniecības politiku. Protams, šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai mēs varētu vienkāršot kopīgo lauksaimniecības politiku. Mēs uh, vedām sarunas ar komisiju un padomi tieši šobrīd. Uh, Eh, un uzklausīšana ir sadalīta trijās daļās. Katrā no tām uzstāsies divi eksperti, un pēc katras sadaļas būs eh, diskusijas kopīgi ar Eiropas parlamenta deputātiem kad būsim uzklausījuši uh, divus ekspertus, mēs dosim vārdu kolēģiem un pēc tam uzsāksim nākamo uzklausīšanas daļu. Pirmā sesija ir veltīta tiešiem maksājumiem un vienotajai platību maksājumu schēmai. Pirmais viesis, ko šodien esam uz, uzaicinājuši, ir Vojcehs Pomaida. Viņš ir lauksaimniecības atbalsta programma fonda direktors un kādreiz ir eh, vadījis polijas maksāšanas aģentūru. Viņš pastāstīs par to, kāda ir Polijas pieredze īstenojot KLP pēc tam, kad Polija iestājās Eiropas Savienībā. Tālāk uzstāsies Balas Görfīkungs, viņš ir Ungārijas lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs. Viņš eh, runās par to, ko tad īsti Ungārijas lauksaimnieki sagaida no KLP reformēšanas, ņemot vērā līdz šim gūto pieredzi īstenojot šo politikas jomu. Lūkšu ekspertus nerunāt ilgāk par desmit minūtēm. Un pēc tam dosim vārdu deputātiem, lai viņi varētu iesaistīties debatēs. Pamaidas kungs, lūdzu. Albert Des, want to take the floor first? Vai Alberts Des vēlēs kaut ko piemetināt? Jā, tanki. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tu pašā sākumā pieminēji vēlēšanas Itālijā. Es gribēju teikt, ka patiešām būtu visai noraizējies, ja mūsu priekšsēdētājs būtu mūs pāmetis un devies uz Romu, jo mēs taču esam eh, piedzīvojam tagad tik eh, daudzus eh, svarīgus lēmumus, mums ir jāved sarunas, un es ceru, ka mūsu priekšsēdētājs turpinās lauksainiecības komiteju vadīt līdz sasaukuma beigām. Paldies, Alberta! Parola quindi al primo esperto. Paldies! Tagad uzstāsies Pamairas kungs, mūsu pirmais eksperts, neilgākā desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Patiešām jūtos pagodināts, ka esat mani uzaicinājuši uz šīm debatēm. Domāju, ka tā ir lieliski iespēja uh, pastāstīt par to, kādu pieredzi un zināšanas esam guvuši tieši Polijā, īstenojot KLP. Es pats esmu uh, kādreiz bijis uh, maksājuma aģentūras direktors un patiešām esmu guvis daudz pieredzes tieši par uh, maksājumiem. Uh, Es vadīju maksājumu aģentūru no 2003. līdz 2005. gada, līdz 2005. gadam, un tā tad tas notika, sāku to vadīt eh, kādu brīdi pirms polijas iestājas Eiropas Savienībā, un kad tā bija iestājusies, vēl turpināju kādu laiku šo aģentūru vadīt. Varbūt būsiet dzirdējis, ka mūsu pieredze ir līdzīga citu valstu pieredzē, kas iestājās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Protams, jau no paša sākuma mēs nospraudām ļoti konkrētus mērķus, un uh, tie bija, daudz no šiem mērķiem bija kopīgi jaunajām dalību valstīm. Es pastāstīšu par to, ko mēs darījām Polijā. Protams, mums vajadzēja nedaudz uh, pielāgot esošās struktūras un iestādes Eiropas Savienības prasībām, un kad bijām iestājušies Eiropas Savienībā, mums vajadzēja uh, pārņemt uh, jauno akī komunitēru, un mums vajadzēja parūpēties, lai institūcijās strādātu pietiekami kompetenti cilvēki, kas varētu to pietiekami labi transponēt. Un, protams, bija jāievieš vairākas uh, fitosanitārās kontroles, mums vajadzēja būt gataviem arī ar savu produkciju ienākt Eiropas Savienības tirgū protams, tā bija arī uh, motivācija. Mums vajadzēja bieži vien konkurēt ar daudz spēcīgākajām uh, vecajām dalībvalstīm. No 2004. līdz 2012. gadam mēs esam saņēmuši finansējumu 40 miljārdu eiro apmērā. Šī summa nāca gan no mūsu pašu budžeta, gan no Eiropas Savienības budžeta. Tātad eh, mēs paši arī veicām iemaksas eh, Eiropas Savienības budžetā. Nākamajā attēlā jūs redzat pirmo un otro pīlāru un to, cik lieli ir vidējie maksājumi. Ja jūs mēģināsiet šajā attēlā saskatīt poliju, jūs redzēsiet, ka mēs saņemam 320 eiro par hektāru. Šī summa tā tad ir zemāka par vidējo 345 eiro. Tā ir vidējā summa visās 27 valstīs. Kādēļ Polija izvēlējās izmantot vienoto platību maksājumu schēmu? Pirmām kārtām PTO nosaka, ka tas ir nodalīts no ražošanas. Pārskatot 2000. Uh, gada programmu, mēs sapratām, ka vienkāršotā sistēma tiks piemērota tā sauktajā ES 15 vecajās dalību valstīs, jo tām jau, protams, ir lielāka pieredze īstenojot KLP pašmājās. Pirmo gadu laikā mēs eh, domājām, kā, cik lielu budžeta daļu varam atvēlēt lauksaimnieku atbalstam. Mēs vēlējāmies vienkāršot procedūras, mēs daudz palīdzējām lauksaimniekiem, lai viņi varētu pieteikties dažādiem projektiem un lai viņi varētu saņemt maksājumus. Bieži vien pat veidlapu eh, aizpildīšana bija smags darbs. Nākamajā attēlā jūs redzat, ka reference ir 312 tūkstoši kvadrātu kilometru, ir vienotie, vienotā platība maksājuma schēma, tie ir 10 miljoni, un šī platība, šis šī platība ir aptuveni 45% no visas polijas teritorijas, un mēs runājam par tādu vidusmēra uh, lauksaimniecību, kurā ir des, kura aptver apmēram 10,38 hektārus. Jāsaka, ka maksājumi, ka esam uh, saņēmuši uh, iesniegumus par tieši maksājumu saņemšanu, tie ir 1,4 miljoni. Nu, šis skaitlis ir visai iespaidīgs, protams, jūs to varat paši salīdzināt ar savu gūto pieredzi, ar to, kāda ir situācija jūsu valstī, bet, protams, jums ir jāsaprot, ka katrā valstī ir atšķirīgs lauksaimnieku skaits. Pris... Polijā ir ļoti īpatnēji, īpatnējas prasības runājot par vienoto platību maksājumu schēmu. Ja ir uh, labas, uh, ja zeme ir auglīga, ja ir labi klimatiskie apstākļi, tad maksājumi par hektāru tiek aprēķināti, ņemot vērā to, cik liels ir ražošanas apjoms un Ja tiek runāts par eh, platībām, kur ir labas eh, izredzes gan no lauksaimnieciskā, gan no klimatiskā viedokļa skatoties, tad, protams, ir jāņem vērā arī vides eh, standarti un normas un arī savstarpējā atbilstība. Mums bija atvēlēti desmit gadi, lai mēs varētu nokļūt līdz pareizajam līmenim. Nākamajā attēlā jūs varat redzēt salīdzinājumu no 2004. līdz 2013. gadam. Protams, mēs mēģinām šeit izdarīt zināmas prognozes, jo 2013. gads vēl nav noslēdzies, tas ir tikai pusē. Bet mēs jau esam uh, veikuši zināmas aplēses. Un zaļā un Zilā krāsā jūs varat redzēt līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta, un pārējais, eh, pārējā summa tiek maksāta no valsts budžeta. Un līdz 2006. gadam daļa no finansējuma nāca no, tika pārnesta tātad no reģionālās, at, reģionālajai attīstībai paredzētajiem līdzekļiem uz tiešmaksājumiem. Šeit līdzekļu sadalījumu var redzēt, kā tie ir tika sadalīti no 2004. līdz 2006. gadam, tie bija apmēram 5 miljardi eiro. Nu, un nākamajos gados jūs varat redzēt, kā šis finansējums ir mainījies, finansējuma līmenis ir mainījies. Tātad 3,3 eh, miljārdi eiro gadā. Un pēdējā stabiņā jūs redzat 2012. gada rādītājus, bet visi līdzekļi joprojām nav izmaksāti, līdz ar to eh, šis stabiņš tā tad vēl varētu mainīties. Ko mēs esam ieguvuši, izmantojot vienoto platību maksājumu schēmu? Mēs uzskatām, ka ņemot vērā Eiropas komisijas piedāvātos atbalsta pasākumus, maksājumi būtu jāsastā, jāsasaista ar to, kā prasības ir izpildīts konkrētā teritorijā. Mēs tādā veidā varam arī labāk izmantot mums piešķirto finansējumu, jo finanšu aploksnē līdzekļi ir sadalīti pa hektāriem. Tādā veidā mēs varētu arī izvarīties no tā, ka daļa līdzekļu netiktu apgūti. Mēs, eh, izmantojot šo sistēmu, varam samazināt arī ekonomiskās un sociālās izmaksas. Es uzskatu, ka lauksaimniekiem Ne īpaši paprātām būtu sistēmas maiņa, jo viņiem nešķiet, ka ja kaut kas tiks reformēts, tas uh, automātiski uzlabos viņu dzīvi. Viņiem šķiet, ka jebkuras pārmaiņas nesīs līdzi uh, jaunas izmaksas. Ja tiks izveidota jauna sistēma, tad, protams, paaugstināsies arī administratīvās izmaksas. Uh, vienotā platība maksājuma schēma nenozīmē, ka mēs nevarētu izmantot vēl kādu papildus instrumentu, ko varbūt varētu ieviest pateicoties jaunai tieši maksājuma schēmai, piemēram, īpašu maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, mazām lauksaimniecībām vai eh, tādu maksājumu, kas ir vērsti tieši uz produktivitātes celšanu. Yeah mēs runājam par uh, tiešmaksājumu administrēšanu, tad katru gadu mums uh, apstrādāt vienu prasību nāktos iztērēt 100 eiro. Un papildu sistēma tātad kopumā prasīt 140 miljonus eiro. Te mēs runājam par dažādām inspekcijām uz vietas, eh, tātad laukos, par to, kā īstenot kādās tur identifikācijas sistēmu un uh, šajā, tātad aplūkojot grafikus un salīdzinot, cik daudz līdzekļu tiek samaksāti, uh, valstī 4,5% no kopīgā finansējuma aiziet administratīvajām izmaksām. Ko mēs varētu prognozēt nākotnē? Mēs ceram, ka līdzekļi turpinās uh, sasniegt lauksaimniekus un ka sistēma strādās pietiekami efektīvi arī nākotnē. Es domāju, ka šis risinājums, kas darbojas tagad, ir pietiekami labs un lauksaimnieki to saprot. Un uh, vienotā platība maksājuma schēma ir pietiekami vienkārša, optimizēta un tā arī sasaucas ar PTO ieteikumiem. Varbūt, ka mums vajadzētu uzdot jautājumu, varbūt to vajadzētu formulēt savādāk. Varbūt, ka mēs varētu vienkāršot KLP kopumā. Mēs bieži runājam par pārmaiņām, par reformām. Vārds vienkāršošana izskan ļoti bieži. Bet, ja mēs runājam par jauno finanšu schēmu, uh, Es nedomāju, eh, ka mums ir daudz cerību, ka patiešām sistēma tiks padarīta vienkāršāka uh, un draudzīgāka lauksaimniekiem. Man šķiet, ka procedūras varētu kļūt vēl sarežģītākas. Pēdējais teikums priekšsēdētāji. Es uzskatu, ja jūs vēlēsieties uh, maksājumu līmeni pieskaņot Eiropas uh, Savienībā vidējiem līmenim, uh, tad jāņem vērā arī vēsturiskie ražošanas rādītāji. Es domāju, ka izm lauksamniecībā izmantojamā zeme ir vislabākais kritērijs, ko šeit izmantot. Paldies! Ringraciamo il signor eh, Pom Paldies! Tagad es vētos mūsu otram ekspertam dot vārdu. Joprojām runāsim par tiešmaksājumiem un vienoto platību maksājumu programmu, un tagad dosim vārdu Ungārijas lauksaimniecības kameras priekšsēdīm Balāžam Džurfī. Desmit minūtes. Paldies priekšsēdi, deputāti kungi, kundzes. Es izstājušos priekšā, man sauc uh, Balāžs Džurfī, esmu Ungārijas lauksaimniecības kameras priekšsēdis. Esmu arī biģermeisters vienā uh, lauku reģionā, arī lauksaimnieks un es gribētu tagad paust jums mūsu kameras viedokli. Eh, Martā izveidojās jauna kamera, līdz šim bija brīvprātīga eh, kameras biedra eh, sistēma, tagad tā ir obligāta, līdz to pieaug līdz 200 tūkstošiem mūsu biedru skaits. Un iestājās tātad ļoti daudzi jauni uh, mums biedri mūsu organizācijā, mūsu kamerā, uh, kurā tagad pārstāvēti visi uh, pilnīgi lauksaimnieki, pārtiks ražotāji un arī uh, citi. Uh, un es uh, tiešām uzskatu par ļoti svarīgu šo iespēju šodien jums stādīt priekšā mūsu uh, viedokli. Uh, Uh, Ungāru lauksaimnieku uzskata, ka uh, no KLP galvenais, ko mēs gaidām, ir, lai tā mūs neierobežotu un lai tā būtu uh, pietiekoši vienkārši. Protams, to ir vieglāk pateikt nekā īstenot. Bet uh, tieši tas arī tas, ko mēs gaidām. Uh, lielāko daļai uzsākt reformu mēs varam piekrist, bet ir arī problēmas, kuras es tagad gribētu konkrētāk iezīmēt. Mēs ierosinam, lai uh, uh, KLP būtu vērsta uz ilgspējīgu, uz ekoloģisku ilgspējīgu, uh, ilgspējību un uh, birokrātiskums ir jāmazina. Uh, īpaši jūtīgās nozares ir jāatbalsta, jāpieņem zināšanai, ka ir tādas jomas lauksaimnieciskajā ražošanā, uh, kur uh, um, ir arī citi aspekti, ne tikai ražīgums, eh, piemēram, dzīvnieku audzēšana uh, un uh, no mūsu lauksaimniecības kopumā 35% sastāv tieši uh, lopaudzēšana. Uh, uh, viņus uh, atbalstīt uzskatām par svarīgu prioritāti. Un um, Uh, mājputnu uh, uh, saimnieka audzēšana mums šķiet ļoti svarīga audzētāji. Mēs iedrosinām, lai ne tikai jaunie saimnieki tiktu atbalstīti jauno fermeru programmā, bet um, E, tad, tad nevis tikai pirmajos piecus gados, e, kopš viņi e, darbojās. Mēs redzam šo tendenci, ka jauno lauksaimnieki kļūst mazāk samērīgi un ģenerāciju nomaiņa, paudžu nomaiņa lauku reģionos ir ļoti svarīgi. Ekoloģiskie mērķi, kas ir izvirzīti KLP, tos uzskatām par atbalstāmiem. Toties uzskatām par ļoti nopietnu kļūdu to, ka lauksaimniekiem tikt uzlikts par pienākumu uh, uh, tātad uh, šie ekoloģiskie kritēriji tādā nozīmē, ka ir jāatstāj atmatā zināmas platības. Tā ir izšķirta šķērdība, un tam mēs, eh, to mēs uzskatām pa lauku platību visu šķērdību, un tam mēs nevaram piekrist. Eh, lūdzam Eiropas parlamentu, lai um, vienotā platība maksājuma uh, programmas uh, uh, pārējā uh, tiktu tad noteikumi precizēti, kā tas notiks. Pat labam tas nav pietiekoši skaidri uh, definēts un uh, mēs nedrīkstētu pieļaut uh, tādu uh, reformu, ka, kuras rezultātā izveidotos divu ātrumu Eiropu. Uh, ir jābūt vienādiem noteikumiem visiem. M mūs satrauc tas, ka um, uh, Pat labam šī vienlīdzība nav e, nodrošināta, vienī, vienlīdzīga konkurence nav nodrošināta mūsu zemniekiem ES līmenī. nevar būt tā, ka uh, mūsu lauksaimniekiem ir jākonkurē brīvajā ES lauksaimniecības produktu tirgu, bet uz nevienādiem noteikumiem. Vai arī, ka ja viņi uh, e, neizpilda kādas birokrātiskas prasības, tad viņiem tik likt šķēršļi vai viņi tiek smagi sodīti. Visi šie jautājumi, mūsuprāt, ir tiešām jālisina ES līmenī, Un es eh, ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būs, eh, un eh, paldies par uzmanību. Ringrazio anche per il rispetto dei tempi e adesso iniziamo su questi due interventi di esperti. Tā, paldies, un tagad mēs varētu atklāt nelielu debatu par šiem divām prezentācijām runātāji ir pieteikšies mūsu vicepriekšsēdus, ja ir kāds cits, kas vēlētos runāt, tad eh, lūdzu. Es nebūtu domājis, ka es eh, būšu pirmais, kas uzstāsies šeit ar jautājumu, bet eh, tā nu ir sanācis. Tātad vispārīgs komentārs no manas puses. Mēs šeit klausamies, ieklausamies jauno dalību valstu pieredzē, un tā ir ļoti uh, interesanta un vērtīga. Tā varētu, tās izpratni varētu bagātināt KLP reformu. Uzklausījām divas prezentācijas, kuras abas bija ļoti interesantas. Un, protams, katrs no runātājiem arī runā no savas nacionālas perspektīvas. Tas ir tikai dabīgi un tā tam arī ir jābūt pat, ja uzstājas zinātnieks. Taču tieši tādēļ es domāju, ka būtu vērts arī šādā debatē uzaicināt uh, ārējos ekspertus, kas varētu svaigu skatījumu sniegt mums uz situāciju. Pirms iestāšanās posmā lauksaimniecības jautājumi mūsu valstīs tika plaši analizēti, lauksaimniecības politikas attīstība, taču pēdējā laikā, diemžēl, nedaudz mazāk. Tagad eh, valda tāda nostāja, ka daudz saka, nu jā, Eh, paplašanāšanās ir notikusi. Tā notika tādā laikā, kad mums bija zināms, zinām līdzekļi lauksaimniecībai, eh, kas bija krietni mazāki. Bet tagad eh, mums jāreikinās arī ar tirgus uh, spēkiem, kas darbojas, ir izmainījušies tarifi, maiņas kurs, kad Polija iestājās uh, Eiropas Savienībā, mēs bijām jauns spēlētājs šajā uh, vienotajā tirgū, tā bija jauna situācija mums. Protams, mēs jau iepriekš centāmies savu tirgu atvērt, taču bija uh, plašas bažas izplatītas mūsu sabiedrībā. Un tiešām izmaiņas bija ļoti eh, jūtamas arī polijas lauksemniekiem. Šie spēki darbojas eh, joprojām. Mums jāsaprot arī, ka jauno dalību valstu eh, tautsaimniecībām bija jāveic sarežģīts pārveids process no centrāli vadītā uh, uz brīvo tirgus ekonomiku, tad, kad mums bija centralizēta, centralizēta vadīta e, tautsemniecība, tas pats notika arī lauksemniecībā, arī tā tika centralizēta vadīta. Mums bija šīs milzīgās e, valstī piedarošās e, fermas, bija arī kooperatīvi, bet tajos bija jāpiedalas obligāti, varēja tā brīvprātīgi obligāti piedalīties, bet nu tas tā. Bet tagad situācija ir būtiski mainīsies. Cilvēki vēl atcerās šos laiks, ka viņiem bija obligāti jāpiedalās kooperatīvos. Um, viņi to vēl ļoti labi atcerās. Un es zinu, ka arī uh, citās dalībvalstīs ir līdzīgi vēsturiskā pieredze. Mums bija kuponu sistēma, talonu sistēma, lai pirktu eh, pārtiku, pārtika polijā nebija brīvi nopērkama. Un tieši tā mēs bijām ļoti motivēti, apņēmības pilni sistēmu mainīt. To, cik ļoti mēs vēlējāmies šo sistēmu mainīt, eh, to varbūt pat ārpusē stāvošiem grūti saprast. tā situācija ir atšķirīga no valstīm, kas tagad vēlas iestāties Eiropas saimnībā. Mūsu sākuma punkts bija pilnīgi nabadzība, un tā mums vispār nebija citas izvēles, kā uh, īstenot reformas, lai no šī posta izietu. Lūk, tāds bija vēsturiskais konteksts, un mēs pieņemām platības maksājumu programmu. Es biju atbildīgs par šiem jautājumiem lauksaimniecības ministrijā, Polijā. Un mēs uh, uh, tad izvēlējāmies hektāru maksājumus, platību maksājumus. Mēs zinājām, ko tas nozīmēs. Mēs sapratām, kas notiek PTO, Pasaules tirdzniecības organizācijā. Arī Pamaidas kungs to pieminēja mēs eh, nevarējām uh, iz, uh, izvēlēties šo uh, maksājumu programmu atkarībā no saražotā daudzuma. Un kopumā var teikt, ka uh, mūsu izvēlētā pieeja deva labas rezultātus. Es tūlīt arī beigšu. Bet jo vairāk mēs runājam par KLP un tās reformu, jo vairāk es šaubos. Vai mums vajadzētu saglabāt tikai vienoto maksājumu vai platību maksājumu programmu? Manuprāt, tam vajadzētu būt vienam no veidiem, kā mēs atbalstam lauksaimniekus. Bet lauksaimniecība Eiropas Savienībā ir ļoti daudzveidīga, un pēdējā laikā tā ir tikai kļuvusi vēl daudzveidīgāka pēc paplašināšanās. Mm, to nedrīkst neņa, mm, ignorēt. Un Kopumā var teikt, ka KLP arī darbojas labi līdz šim. Paldies, un tagad vārds Albertam Desam, pēc tam Megineses kundzei. Paldies, Paulo. Paldies abiem ekspertiem par prezentācijām no jaunajām dalībvalstīm. Es labprāt apmeklēju šīs dalībvalsts vai uz Poliju, vai Poliju, Ungāriju vai Latviju, vienalga, un mani imponē eh, turienes lauksemnieku paveiktais. Tur ir liela uzņēmuma, maz uzņēmumi. Man imponē e, viņu darbs, e, tas, ko veic e, ģimenes šajās valstīs, kas no jauna izveido lauksaimniecības uzņēmums. Šie abi eksperti abi sacīja, ka viņi vēlas vienkāršotu KLP, bet, nu, diemžēl, laikam tas paliks vēlmju līmenī. Komisijas ierosinājumi mums neļaus īstenot vienkāršošanu, un, diemžēl, parlamentam eh, pašam pa sevi neizdosies šo jūsu vēlmi izpildīt, lai cik žēl man tas nebūtu. Man tas ir tiešām žēl. Eh, un šķiet vainīgs ir dalībvalsts. Vakar, vakarā es ar savu dēlu eh, aizpildīja pieteikums šī gada atbalsta gadam, un Vācijā šogad pirmo reizi mums nav vēsturiskās prēmijas. Pirmo reizi vai tās ir ārzemi vai uh, vienkārši zalais, uh, nav, uh, tad ir viena viena pieeja, un tas ir tiešām vienkāršojums, šīs pieteikums bija vienkāršāk aizpildāms nekā iepriekš, jūs ievadat hektāru skaitu, un kas uz tā, tiem tiek augstā, audzēts, un līdz ar to gandrīz jau var teikt ir iesniegums gatavs. Kas man ļoti žēl, ka mums neizdodas uh, Eiropā šīs nevienlīdzības ātrāk mazināt. Ja mēs redzam šos lielās atšķirības tiešmaksājumu apjomā, tad uh, īpaši pretim uh, jaunajām dalībvalstīm, lielākai daļai jauno dalībvalstu šeit pastāv liela netaisnība. Un pagājušo nedēļu es, kā ES un Ukrainas grupas dalībnieks viesojos šajā valstī Ukrainā, uh, un tad es redzēju, ka Polijai un jaunajām dalībvalstīm tomēr ir iegūms no tā, ka viņas ir ES dalībvalsts. Ja jūs e, runājat ar Ukrainas uh, lauksaimniekiem, arī tur ir liela uzņēmuma ar tūkstošiem hektāru, bet arī daudz ģimenes uzņēmumu. Vienā uh, e, pien lopas lauktuvē man sacīja, ka ir 20 sīk uh, zemnieki, kas uh, eh, eh, savu pienu uh, tātad šajā pienotavā nodod un viņi nesaņemot it kā nekādu valsts atbalstu sav, savam darbam, kādu mēs saņemam Eiropas Savienībā. Ukrainā šie mazie sīk uzņēmumi it īpaši, viņiem gandrīz nepietiek naudas, lai vispār graudus nopirktu vai sēklu. Un tad, tad Eiropas Savienībā vismaz mums ir drusku labāka situācija, to tomēr arī neaizmirsīsim. Kolēģis Sikirskis stāstīja par pieredzi ar plānsaimniecību. Mums jābūt piesardzīgiem. Dažreiz, kad es nedēļas nogalē esmu mājās un mani tur konfrontē ar ES līmenī pieņemtiem lēmumiem, tad man rodas bažas, ka mēs virzamies atkal plānsaimniecības virzienā nedēļas nogalē, eh, bet tas man vienkārši jāpasaka, eh, tam varbūt nav sakars ar lauksemcību. Es biju pie frizieru, un frizieris man sacīja, ka tagad eh, Eiropas Savienība normēs to, cik garš drīkst būt fēna vats, tas nedrīkst būt tik garš, ka to var aptīt uh, Eh, klientam apkārt, nu, ja tāda ir ēs likumdošana, tad mums tiešām kā deputātiem ir jāpadomā nopietni par to, ko mēs ēs līmenī drīkstam normēt, ko nē. Lauksaimniecības politikams ir jābūt piesardzīgiem, ka mēs nestarežģiem pa daudz dzīvi saviem lauksaimniekiem. Un te es varu piekrist abiem mūsu uh, runātājiem. Ir jāvienkāršo. Paldies. Grazie, Albert. Marija Dreginas. Paldies, tagad Magineša skundz lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, un es arī esmu priecīga, ka jūs esat šeit, nevis Itālijā atbalstu deskungu teikto tātad. Man ļoti interesēja eh, mūsu prezentētāju divi teiktie punkti, proti, ka viņi grib saglabāt tagadējo SAP sistēmu, vienoto paklību maksājumu schēmu, e, tāpēc, ka pārmaiņas nes līdz izmā, izmaksas, un tas ir svarīgs punkts, ko varētu arī izmantot sarunās, bet es gribētu uzklausīt vairāk par to, kāda ir ietekme KP maksājumiem. Uh, uz lauksaimniecību divās attiecīgajās dalībvalstīs, proti, kāda ir ietekme uz ražošanu, vai lopkopība ir palielinājusies vai samazinājusies, vai graudaugru ražošana ir palielinājusies vai samazinājusies, vai uh, lauksaimniecības struktūra ir mainījusies. Un es gribētu saņemt šo informāciju, jo tas mums palīdzētu pieslīpēt šo politiku nedaudz un saprast, kā tā darbojas, kā tā ietekmē lauksaimniecību tieši konkrētās saimniecībās. Sikerska kungs par to arī runāja. Tātad, ja ir informācija par šo te ietekmi, tad būtu ļoti svarīgi to saņemt. Un varbūt nedaudz uh, par, um, tātad par to, ko šie divi eksperti teica. Um, tātad, ja uh, jums būtu jāatsakās no vienotās platība maksājuma schēmas, uh, Uh, tad cik tas izmaksātu administrācijas izmaksās? Jūs uh, uh, teicāt, ka tie varētu būt 4,5% administrācijā, bet cik tas izmaksātu mainīt sistēmu? Bene, grazie, Mārija. Paldies. Un tad tagad dotu vārdu atkal mūsu uh, viesiem, lai viņi varētu īsi atbildēt uz jautājumiem, un tad pāriesim pie nākamās kārtas. Lūdzu. Paņem šodien Vojček pamaidā. Priekšsēdētāji, man, e, es ar prieku atbildēšu uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka tie jautājumi, kas tika uzdoti, bija diezgan detalizēti, un tāpēc varbūt nevarēšu pilnībā uzreiz un šeit atbildēt uz šiem jautājumiem, bet e, Čeževska kungs, kurš runās otrajā daļā noteikti pieskarsies eh, daudziem no šiem jautājumiem. Es neminēju administratīvo slogu un administratīvās eh, izmaksas, eh, kādas tagad ir Polijai attiecībā uz SAP sistēmu. Tad, tad es to jau pieminēju un atkārtošu, ja gadījumā tas nebija skaidrs. Tātad vidējās administratīvās izmaksas uz iesniegumu ir apmēram 100 eiro ja ir 1,4 miljoni uh, pieteikumu polijā gadā, tad uh, diezgan vienkārši varat aprēķināt, cik tas izmaksā. Un tā ir tiešām milzīga nauda, ko mēs maksājam. Lielākā daļa, diemžēl, um, ir uh, tieši pārbaužu izmaksas un arī informācijas tehnoloģiju sistēmas uzturēšana. Mēs nevaram jums, diemžēl, šobrīd uh, pateikt, kādas e, izmaksu izmaiņas būtu, ja e, tiktu ieviesta jauna sistēma, jo būtu jāsāk no paša sākuma ar jauno sistēmu taču. Un um, pilnīgi noteikti um, būtu jāveido arī saskarsme ar citām sistēmām, lai varētu savienot to visu ar lauku attīstību, uh, Um, ar savstarpēju atbilstību, un tur būtu jāveic tiešām nopietna analīze, aprēķini, un uh, ja Polijai uh, tiktu prasīts to darīt, protams, mēs to darītu, bet mēs labprāt nogaidītu uh, šādu lēmumu. Zināmas sagatavošanās, veicot analīzi, noteikti arī kaut ko izmaksātu. Laimīgā kārtā šobrīd debats Polijā ir tādas, ka attiecībā uz turpmākajiem gadiem tiks paturētas SAP sistēmas. Nezinu, kāda ir situācija citās dalībvalstīs, bet tāda tā ir Polijā. Paldies! Paldies, Žofīkungs! Eh, Paldies, eh, priekšsēd! Eh, Jā, ceļšos atbildēt uz šiem jautājumiem. savā uzstāšanās runā varbūt nebija pietiekoši skaidri pateicis, ka mūsu mērķis nav tas, ka saps būtu jāsaglabā mūžīgi. Tas nav Ungārijas mērķis. Nebūt. Bet mēs gribētu skaidrāk saprast, kā notiks šī pārēja, šī reforma un kāda būs situācija pēc tam. Un galvenais nav eh, tas, kāds būs pārējais uh, uh, izmaksas, bet uh, kāda būs situācija pēc tam. Uh, Ungārijas valdošās partijas eh, arī uzskata, ka lauksaimniecībai jābūt zaļai, eh, bet mums jāraugās uz to, lai mēs eh, tomēr arī saglabātu savu konkurētspēju. Mēs redzam, ka vai socioloģiskie vai arī lauku reģionu attīstību un apdzīvotību ir svarīgi aspekti arī dzen, un tieši tāpēc Ungārijas valdība paziņoja, ka apmēram 50 no apmēram 50% uh, uh, procentiem pat labam mēs gribētu sasniegt to, ka 80% lauksaimniecības zemes apsaimniekot mazie zemnieki, sīkie. Un Eh, tiks spērti konkrēti soļi, lai uz eh, šiem mērķiem virzītos. Paldies! Molto bene, grazie. Ringraziamo quindi questa prima parte, questa prima sessione. Passiamo rapidamente alla seconda. Che... Paldies, un... līdz ar to mēs tagad varam ķert ķerties pie lauka attīstības tēmas. Pirmā runātāja būs Elita Bēngā, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta lauka attīstības novērtēšanas nodaļas vadītāja. Viņa runās par lauka attīstības programmas atbalstu saņēmēju un stāvoklis lauksaimniecības nozarei. Pēc tam Emīlija Mohan runās, Rumānijas lauksaimniecības ministrijas ēslietu sekretāra. Viņa runās par jauniem KP politikas virzieniem subreģionālas ekonomikas nostiprināšanai mazo lauksaimniecības interesēs Rumānijas situāciju. Tātad laipni e, lūdzam un vārds Bengas kundzei desmit minūtes. Klātesošie, es pateicos jums par iespēju prezentēt situāciju Latvijā e, jūsu auditorijai. E, kā dzirdējāt, es pārstāvu Latvijas Agrārās ekonomikas institūtu. Mēs nodarbojamies ar lauku attīstības programmu 7.13. gadam nepārtraukto novērtēšanu. Šeit es jums gribēju parādīt to rezultātus, ko mēs sākām un kur mēs tagad apmēram esam. Ir pagājuši pieci gadi kopš šīs programmas ieviešanas. Ja 2007. gadā Latvijā bija 113 tūkstoši uh, saimniecības un lauku teritorijās dzīvoja 708 gandrīz 709 tūkstoši iedzīvotāji, tad pateicoties šai programmai, kuras virsmērķis bija pārticis cilvēkus apdzīvotos laukos, tika ievies četras asas, un tas arī turpinās tagad kad pirmā asa bija domāta konkurēt spējai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, otrā bija tā sauktā vides asa, kas bija maksājumi patiesībā par natūru, par, par nelabvēlīgiem apstākļiem. Uh, un tam līdzīgi. Trešās bija dzīves kvalitātes un uh, lauksaimniecības darbības dažārdošanai, un ceturtā ir līderās. Uh, Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropas Savienībā, kur līderis ir noklājis visu lauku teritoriju. Mums ir 40 Eh, vietējās rīcības grupas, kurās uh, ir iesaistījušies pietiekoši daudz cilvēku, un šī asa ir diezgan eh, būtiska uh, Latvijai. Lai gan no uzņēmē darbības viedokļa varbūt daži uzskata, ka šī nauda nav liederīgi izmantota, bet ja mēs ņemam no lauka attīstības perspektīvas, tad tam ir liela nozīme. Kur mēs esam nonākuši tagad 2010. gada, kas mums ir statistikas dati pēdējie, saimniecības skaits, kā redzat, ir samazinājies pa 36%. Tātad ir notikusi diezgan liela koncentrācija. Arī iedzīvotāju skaits ir samazinājies, nu jau varētu teikt 12. gadā pa 7% lauku teritorijās. Un, cik zināms, tas notiek visās Eiropas Savienības dalību valstīs, lauki izmirst. Tātad no tā, ko mēs tā kā ļoti cerējām, apdzīvotie lauki ir, nav īsti sasniegts rezultāts. Ja mēs paskatāmies, kam lauka attīstības uh, programma atvēlēja līdzekļus, tā tad visvairāk, un tas Latvijai tiešām ir ļoti būtiski, kad visvairāk līdzekļus atvēl konkurēt spējai, tā tad pirmās, uh, eh, sākumā tas bija domāti gandrīz 48%, vēlāk šis skaits ir samazinājies uz 42%, jo tik turpināti platība maksājumi uh, mazāk labvēlīgiem apvidiem, tā sauktais MLA Uh, un tādēļ vidas asī pieauga uh, maksājumi, toties samazinājās maksājumi uh, dzīves kvalitātei un nozares dažādošanai, kas varbūt nebūtu īsti labi, jo lauksaimniecības intensifikācija samazina nodarbinātību un līdz ar to ienākumi zūda. Šeit redzams, kāda ir sadalījums starp saimniecībām. Zilajā stabiņā, ko jūs redzat, tās ir saimniecības skaits procentuālais sadalījums. Kā redzam, faktiski gandrīz 90% no Latvijas saimniecībām ir mazas un nav spējīgas izdzīvot no savas ražošanas. Tās ir pašpatēriņu saimniecības. Toties atbalsts viņām bijis ir visniecīgākais, faktiski tikai nepilni 5% no atbalsta. Uh, Toties lielajām saimniecībām viņas ir saņēmušas ļoti lielu uh, daļu no uh, līdzekļiem, kas ir atvēlēts. Tātad lielās saimniecības ir kļuvušas ļoti labi konkurētspējīgas, mēs izējām pasaules tirgu ar graudiem un tā tālāk. Bet mazās saimniecības, kā, kas ir mūsu lielākā problēma, vēl aizvien uh, turpina atrasties uh, tādā nedaudz sliktākā līmenī. Ja mēs paskatāmies, kāda mēs visa Eiropa esam, tad mēs redzam, ka augšā tās zaļās maliņas tur ziemeļos un austrumos, tās ir tās, kurām ir uh, gandrīz 50% no lauksainiecībā izmantojamās zemes audzē labību. Uh, tātad tās ir tās zemes, kur pasaulē varēs nodrošināt ar pārtiku, jo maize ir ļoti svarīga. Bet, ja mēs paskatāmies tagad par sega emisijām, par vidas jautājumiem, par ko tiek ļoti daudz runāts, tad ir salīdzināta Latvija un Nīderlande. Pa labi atrodošais uh, grafiks parāda, ka Latvija ļoti labi uh, var uh, attīstīties uh, saistībā ar sega emisijām, ja mēs tās rēķinam uz vienu hektāru aram zemes tad Nīderlanda ir ļoti bēdīgā situācijā un Latvija ļoti labā. Tajā pašā laikā, ja mēs to pašu jautājumu apskatām jautājumā par e, sveg emisijām uz 1 miljonu eiro saražotās lauksaimniecības produkcijas faktiskajās cenās, tad tā ir kreisā pusi, un tad Latvija ir daudz bēdīgākā situācijā. Tas nozīmē, ka viens un tas pats jautājums var dažādi tikt aplūkots, un šeit ir faktiski parādās tas, ka Latvija ļoti laba vides ziņā ļoti zaļa valsts, un ja mums noliek tādas pašas kvotas kā jebkurai citai valstī, tad mēs zaudējam gan konkurētspējā, gan visā pārējā, jo mums nav iespējas attīstīties. Ko ir devusi lauksaimniecībai lauku attīstības programma? Faktiski šis ir eh, parāda to, cik pirmā asa, kas ir saistīta ar lauksaimniecības konkurētspēju, ir devusi lauksaimniecībai. Tātad 75% no visiem līdzekļiem kas ir faktiski tikai 376 miljoni, ir aizgājuši lauksaimniecības attīstībai, kas ir pozitīvi. Investīcijas infrastruktūrai, kas saistīts ar meliorāciju, jo mums atšķirībā no dienvidu zemēm ir ūdens pārpilnība, ir atvēlēti 7%, pārstrādē ir 10% mežiem, meža ekonomiskai vērtībai, neskatoties to, ka Latvija pus no teritorijas ir meži, ir atvēlēts tikai 1% un, un citām darbībām ir 7%. Ja mēs paskatāmies, kā Latvija attīstās, tad mēs varam priecāties par to, ka nodarbinātības skaits uz 100 hektāriem ir sasniedzis jau Eiropas 15 labāko dalību valstu līmeni. Tas ir 4,9 Latvijai un 4,3 Eiropai. Toties tas eh, viss mazliet mainās, eh, ja mēs paskatāmies eh, saistībā ar produkcijas vērtību. Tad mums ir nepieciešami 9,3 cilvēku, lai saražotu 100 tūkstoši eiro. Uh, toties Eiropas vidējais līmenis ir 3,1. Tātad jākāpina būtu produkcijas ražošana un konkurētspēja. Šeit ir neliels ieskats par to, kā mēs esam veiksmīgi pārvarējuši krīzi, jo laikā no 7. līdz 12. gadam eh, nozīmīgi ir pieauguši lauksaimniecības produkcijas vērtība, kā arī ienākumi. Eh, tas gan arī saistīts arī ar to, ka nodarbināto skaits ir krities, bet produkcijas kopapjoms nav daudz mainījies, izņemot 12. gadu, kad mums bija ļoti labas ražas. Ar lauka attīstības programmas atbalstu tiek veiktas lielākā daļa līdz 70% ilgtermiņa ieguldījumu, ar to panākot, ka vairākums saimniecības izņemot pašas mazākās ieguldījušas neto bilantē ir pozitīvs un ilgtermiņa ieguldījumu apjoms no 9. līdz 10. gadam samazinājās sakarā ar krīzi, taču pēc tam palielinājās, un kā redzam, jau tagad ienākumi ir atjaunojušies iepriekšējā līmenī. Saņemtais lapa atbalsts ir nozīmīgs un veido 30 līdz 40% no lauksaimniecību ienākumiem. Līdz ar to lielākā nozīme saimniecības darbībā ar tieši šiem te maksājumiem no lauka atbalsta programmas. Tomēr vidēji lauksaimniecībā nodarbinātības, eh, nodarbināto ienākumu 12. gadā sasniegtais maksimālais līmenis ir nedaudz virs 6000 eiro uz pilnu laiku nodarbināto, ir viszemākais, viens no viszemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Tāpēc ir Latvijā ļoti svarīgi efektivitātes celšana arī turpmāk. Ar šo es gribētu pateikt to, ka katra dalība valsts, kas ir ienākusi, ir atšķirīgā situācijā un e, jautājumos par vidi, kas ir varbūt svarīgi e, Vācijā, Nīderlandē ar ļoti intensīvu lauksaimniecisko darbību. Latvijā ir pilnīgi pretējas lietas, kuras mums ir nepieciešams attīstīt. Paldies! Bardzo dziękujemy Pani za prezentację i teraz poprosimy. Paldies par jūsu prezentāciju. Un tagad uh, Mohans kundze uzstāsies uh, Rumānijas lauksainiecības ministrijas vārdā. Lūdzu. Uh, bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Sveicināti! priekšsēdētāja kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Es uh, apmēram desmit minūšu laikā centīšos pastāstīt, kā mazajiem lauksaimniekiem Rumānijā ir nākusi par labu Eiropas komisijas izveidotā politika pēc tam, kad tikko iestājumies Eiropas Savienībā. Tagad tāds neliels salīdzinājums. pastāstīšu par situāciju 1989. gadā un pēc tam pievērsīšos tam, kas notika 2012. gadā. 13,7 miljoni uh, hektāru uh, no lauksaimniecībā izmantojamās zemes bija sadalīti. 28% no šīs platības notika ļoti intensīva lauksaimniecīskā aktivitāte un bija 411 lauksaimniecība, kur bija vairāk par 5000 hektāriem un 3776 kooperatīvi, eh, kuros eh, apmēram katrā bija 200, 2557 hektāru liela eh, zemes platība. 14,7 miljoni hektāru samazinājās 2012. gadā uz 9,7 miljoniem. Tagad ir 12 tūkstoši lauksaimniecību, kas piekopi ļoti intensīvu komerciālo lauksaimniecību. Tie ir apmēram 5 miljoni hektāru no kopējās platības. Un pārējās fermas lauksaimniecības 900 uh, eh, aptver 3 miljonu hektāru platību. Un ir arī tādas vidēji izmēra lauksaimniecības, uh, eh, kurās apsaimnieko 1,7 miljonus hektāru lielu pretī, platību. Un ir arī 2 miljonu hektāru, kas nav pakļauti vienotā platība maksājuma schēmai. attēlā jūs varat eh, labāk redzēt, kā šīs teritorijas tiek sagrupētas, ņemot vērā lielās lauksaimniecības un mazās. Lielās lauksaimniecībās var būt 60 tūkstoši hektārus zemes, bet pirmajā tātad 93% no visām lauksaimniecībām ir mazas lauksaimniecības, apmēram 1 līdz 10 hektāru lielas. Tas ir redzams uh, kreisajā attēla pusē. Tālāk 1 līdz 5 hektāriem lielas platības. Šīs uh, lauksaimniecības ir sadalīts tā visai homogēni. Ņemot vērā statistikas datus, šīs lauksaimniecības ir eh, ļoti labvēlīgas lauku reģionu attīstībai. Sarkanā krāsā jūs varat redzēt eh, šīs platības, eh, kur ir ļoti maz mazo lauksaimniecību. Ilfovs reģionā netālu no Bukarestes. Protams, tas ir saprotams, ka tur nav tik liela lauksaimnieciskā aktivitāte un lauksaimnieciskā darbība, līdz ar to šeit nav pārāk ievērojama. Tas eh, atrodas netālu no eh, Donavas ietekas. Ko mēs varam secināt, aplūkojot šo bildi? Tā tad ir šīs uh, Eh, mazās lauksaimniecības, kas nav pietiekami konkurētspējīgas un arī ražošanas apjoma nav visai iepriecinoša. Un mazās lauksaimniecības, tā teikt, bloķē zemi, ko varētu izmantot citas lauksaimniecības. Bet šīs mazās lauksaimniecības ir eh, tik ļoti uh, līdzsvaroti sadalītas, ka tās joprojām ir spējušas izdzīvot. Uh, Bet jāsaka, ka ir grūti uzturēt lauksaimniecību šādā formā, jo ir arī grūti nodrošināt uh, eh, iedzīvotājus ar nepieciešamajām precēm tādā veidā. Bet uh, šīs mazās uh, lauksaimniecības zināmā mērā ir tādas tradicionālas, tās nodrošina to, ka tradīcijas turpinās un tur ir iespējams arī uz, izveidot tā saukto agroturismu, lauksaimniecisko turismu. Domāju, man nevajadzētu tagad detalizēt skaidrot, ka pēc komunismu sabrukšanas vai arī tad, kad komunisms tikko sāka dzīt savus iedīgļus Rumānijas zemē, tātad ļoti daudzas lauksaimniecības tika iznīcināts un tika radīti tās sauktie kolhozi, un cilvēki vairs nebija katrs individuāli atbildīgi par savu zemes stūrīti, līdz ar to arī atbildības sajūta bija iedragāta. Bet tieši mazājās lauksaimniecībās e, mazas lauksaimniecības arī e, var nozīmēt e, lielu ieguldījumu demografiskajā attīstībā. Un statistikas dati pierāda, ka ļoti daudzas maisaimniecības eksistenci nodrošina uh, pateicoties lauksaimniecības aktivitātēm. Tie 37,6% no visiem kopīgajiem ienākumiem. Un daudzas lauksaimniecības nodarbojas ar tās augto naturālo saimniecību, ka cilvēki paši var nodrošināt sevi ar visu nepieciešamo. Kāds secinājums mēs varam izdarīt, iepazīstoties ar šo prezentāciju? Šajās lauksaimniecībās ir ļoti zems ienākuma līmenis. Tas, ka tur var piekopt naturālo saimniecību, jau nav nekāda problēma. Iepriekšējais runātājs jau teica, ka diversifikācija un piekļūt tirgumi ir visai ierobežota. Un lauku reģionos Rumānijā īstenībā ir zemāki bezdarba rādītāji nekā pilsētā. Tas ir tāds kā drošības tīkls, kas palīdz saglabāt darba vietas un uh, radīt jaunas. Un uh, vēl esam novērojuši, ka paaugstinās vecāku iedzīvotāju skaits. Tātad ir ļoti daudz cilvēku, kam ir vairāk par 55 gadiem. Tādēļ mēs vēlamies mudināt jauniešus vairāk pievērsties lauksaimniecībai. jāparūpēs, lai lauksaimniecība būtu konkurētspējīgāka, bet tas uh, nebūtu nenozīmē, ka lauksaimniecības uzņēmumiem ir jākļūst lielākiem, ir jāparūpēs, lai uh, uzņēmumi varētu turpināt ražot ļoti augstvērtīgus, kvalitatīvus lauksaimniecības produktus. Ir ļoti daudz tradicionālu produktu, ko joprojām var turpināt ražot lauksaimniecības uzņēmumos. Protams, mums ir e, jāparūpējas par e, to, lai tās lauksaimniecības, kas nav vitāls, kas nav dzīvot spējīgas, varbūt neaizņemtu šo izmantojamo zemi, bet varbūt uh, tur strādājušie varētu pārkvalificēties un izvēlēties citu nodarbi. Un mums ir jāceļ uh, šī sektora konkurētspēja un varbūt tas zināmā mērā ir. Uh, jāatstāj tāda dabīga evolūcijas procesa ziņā. 900 tūkstoši lauksaimniecību ir Rumānijā un 350 tūkstošiem ir konkrēts profils. Tās ir lauksaimniecības, kuras, ir, eh, kuras apstrāda apmēram 4 līdz 5 hektārus. Daudzās eh, lauksaimniecībās papildus zemes apstrādes darbiem nodarbojas arī ar lopkopību, un tas, protams, uzlabo konkurētspēju. Tagad es varētu pastāstīt par dažādiem pasākumiem, ko varētu ieviest, lai uh, varētu uzlabot situāciju lauksaimniecībā kopumā. Pirmais pīlārs - tiešmaksājumi par vienu hektāru. Un tad eh, vienotā platība maksājuma schēma par uh, dārzeņu, augu audzēšanu un uh, lopkopību. Tālāk otrais pīlārs, pirmā, otrā akse pirmā, otrā as jauno lauksaimnieku atbalstīšana, ražotāja asociācija veidošana, modernizācija un otrā as eh, īpaši atbalsts nelabvēlīgiem reģioniem, piemēram, kalnos un arī agro eh, ekoloģiskie maksājumi. Ko mēs esam pieredzējuši, kādas tendences pastāv valstī? Tad, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, piekoptā politika ir samazinājusi to lauksaimniecības skaitu, kas ir vienu līdz divus hektārus lielas, un ir pieaudzis lielo lauksaimniecības skaits. Ja mēs runājam par lauka attīstības pasākumiem. Tātad atbalsts mazajiem lauksaimniekiem tiek sniegts. Un lauksaimnieki pamazām sāk mēģināt diversificēt piedāvāto produkciju un mēģina kļūt konkurētspējīgāk tirgū. Uh, Es eh, tagad varbūt eh, pārāk daudz neiepazīstināšu jūs ar skaitļiem, bet gribu varbūt jums parādīt divus attēlus, kas ir pietiekami dažnīgi. Neskatoties uz visām ieguldītajām pūlēm, mums joprojām ir jāturpina atbalstīt mazā, mazies lauksaimniecības. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście przekaz. Paldies. Paldies par prezentāciju. Un paldies arī par šiem attēliem, jo, protams, dažreiz attēli ir daļrunīgāki par vārdiem. Vai kāds vēlētos izteikties, piedalīties debatēs? Yes. Kratēls kungs. Kasam sīpēnu. Paldies. Es dzirdēju par Rumānijas lauksemniekiem, ka eh, Rumānijas, eh, no Rumānijas lauksemniekiem Ungārijas valdī, eh, Rumānijas valdī grib ieviest jaunu nodokli. Jaunu nodokli, ar kuriem uh, nu lauksaimniecības ražotājus aplikt. Un tas uh, tiešās izmaksas, eh, tiešām izmaksām tiktu uh, eh, uzlikt šis nodoklis. Un tiem, uh, kas nemaksā šo nodokļu, uh, no viņiem tikt ieturēts no, nodoklis no tiešiem izdevumiem. Tos uzskatu par ļoti, ļoti bīstam, jo šādā veidā tātad mēs šeit lauksaimniecības komiteja komitejā ļoti daudz darījām, lai um, atbalstītu uh, lauksaimniekus jaunās dalībvalstīs uh, Rumānijā un Baltijas valstīs vissliktākā situācija bija līdz šim lauksaimniekiem. Šī nauda, tas nav no gaisa, ko tagad saņems vairāk Rumānijas lauksaimnieki, eh, ko mēs izcīnījām, tas nenāk no eh, gaisa, bet to eh, saņems mazāk veco dalību valstu um, lauksaimniekiem, un ne jau tāpēc tas tika izcīnīts, lai Rumānijas valdībai būtu vairāk nodokļu ienākumu, bet lai atbalstītu Rumānijas lauksaimniekus. Tādēļ es uzskatu, ka tas, ko Rumānijas valdība pārēdz, plāno, eh, vai īstenībā jau ir nolēmusi, tas nav godīgi, tas nav saprātīgi, un es domāju, ka ir Rumānijas valdībai šīs īpašais nodoklis no tā jāatsakās, jo eh, īpaši ņemot vērā, ka eh, var izrādīties, ka tas ir pretrunā ar ēs likumdošanu. Bardzo, <clears throat> bardzo dziękuję. Paldies. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Lūdzu. Jā, Fulzet. Ters Jārs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir trīs īsi papildi jautājumi. Pirmām kārtām par mazo lauksaimniecību atbalstīšanu un par šīm naturālajām saimniecībām. Protams, eh, ir jāparūpējas, lai cilvēki arī paliktu lauku reģionos, kādas ir tā priekšrocības, bet ir jāatbalsta arī jaunie, jauno lauksaimnieku piesaistīšanu, lai jaunieši nedotos projām uz pilsētām, bet eh, kāds tad varētu būt uzņēmumu lielums lauksaimniecības eh, izmērs, lai, piemēram, jaunie lauksaimnieki varētu uzsākt savu darbību laukos? Otrs jautājums Varbūt tas vairāk sasauktos ar pirmo uzklausīšanas daļu. Daudzās jaunajās dalību valstīs ir platības, kas nav reģistrētas vai e, nav atbilstīgas vai nav iekļautas e, vienotajā platību maksājumu schēmā. Un es dzirdēju, ka, piemēram, Rumānijā ar 2 miljonu hektāru e, pilnīgi atmata, atmatā esošā zeme, ko noteikti arī varētu apstrādāt un ļoti labi izmantot. Nu, ko darīt ar šīm platībām? Uh, Vai jums ir kaut kādi priekšlikumi vai labi risinājumi, vai to varētu darīt centralizēt visā Eiropā, vai uh, varbūt šīs platības varētu uh, aplūkot kā ekoloģiski aizsargājams platības. Eh, trešām kārtām par uh, lauku reģioniem un par pīlāriem. Vienmēr no jauna mēs strīdamies par to, vai pirmajā pilārā vajadzētu uh, saglabāt līdzfinansējumu, uh, otrajā pilārā vajadzētu sama, sa, sa, saglabāt šo līdzfinansējumu no dalību valstīm. Kāds ir jūsu skatījums? Paldies! Bardzo dziękuję panu posłowi. Paldies. Un tagad vārds Vojčehovska kungam. Paldies. priekšsēd runāšu īsi. Pirmais runātājs mums stāstīja par Rumānijas valdības eh, plāniem īpašu nodokli ieviest, un polijas valdība plāno to pašu, un polijas lauksaimnieki jau protestē. Tā ir nopietna problēma, kas negatīvi ietekmētu lauksaimnieku situāciju ne tikai Rumānijā, bet arī Polijā šķiet. Un tagad atgriežoties pie Mohamas kundzes teikto, kundze, jūs teicāt, ka divi miljoni hektāru Rumānijā esot eh, atmatā esošā zeme. Kā tad ir ar tiešmaksājumiem? Manuprāt, šīs atmatācātās zemes uh, daudzums ir nesamērīgi, nesamērīgs tiešmaksājuma apjomam. Vai jūs tam piekrītiet? Un varbūt daļai ar to ir izskaidrojams uh, tas, ka uh, Rumānijai it kā salīdzinot ar citām dalībvalstīm ir tik maz uh, eh, tiešmaksājumi. Paldies, un tagad vārds Desa kungam. Paldies, priekšsēd. Pieteicos pie vārda tādēļ, ka, acīm redzot, uh, tad, tad ir plāni aplikt maksājums ar nodokļiem Mums ir eh, steidzami jāpārbauda, vai tas ir savienojums ar ēs likumdošanu, un man šķiet, ka tas ir nepieņemami, ka ir Austrum Eiropā šādas valdības, vai ka būtu tādas valdības, kas šos maksājumus aplikt ar nodokļiem. Mēs Vācijā vienmēr iestājos par to, eh, ka mēs zinām procentu savu maksājumu mēs no, atteiktos no tā, lai būtu eh, taisnīgāks sadalījums Eiropā. Un ja mani lauksemnieki Vācijā uzzinātu, ka Rumānijā ir iecerēts šos līdzekļus uh, aplikt ar nodokļiem, tad uh, izpratne un atbalsts šādam uh, sadalījuma izmaiņām ļoti strauji mazinātos. Tādēļ jautājums Rumānijas ekspertei, vai tā ir esošā valdība, kas šos plānus ir ieviesusi, vai to bija jau paredzējusi iepriekšējā valdība, jo šis jautājums ir ļoti nopietns. Tas nes, nav savienojams ar uh, vienlīdzīgāku tiešmaksājumu sadalu Eiropā, ja valdības tad apliktu šos maksājumus pieaugušos ar nodokļiem. Es gribētu vēl jautāt, kādas tendences jūs redzat attiecībā uz ārām zemes vai lauksaimniecības zemes izmaiņām, status izmaiņām. Daudzās ES dalībvalstīs mums tas vēl ir priekšā, varbūt jūs varētu mums pateikt, ko jūs par to domājat. Paldies! Może w takiej samej kolejności, jak żeśmy referowali wcześniej. Czy, czy pani pierwsza, tak? Vai jūs varbūt varētu izteikties tādā secībā, kā jūs uzstājāties? Lūdzu, kundze, jums vārds. Jeśli pani pierwsza, bardzo proszę. Attiecībā uz to daļu, kas ir mums, nu, tā ir problēma, ja mūsu valdība arī to izdomās aplikt ar nodokļiem. Es domāju, ka neviens nebūs priecīgs. Uh, bet tiek uzskatīts, ka tie ir zemniekiem ieņēmumi, un tātad jebkur ieņēmumi jāpliek ar nodokļiem. Tas ir, protams, valdības lēmums. Jā, attiecībā par mazām vidējām saimniecībām. Faktiski ir tā, ka vidējās saimniecības būtu tās, kuras tā sauktā standarta izlaida, pēc kā mums tagad veidojās iedalījums Eiropas Savienībā. Uh, būtu vismaz 16 tūkstoši eiro. Patiesībā ne jau no saimniecības lieluma hektāros ir atkarīgs, vai viņi ir dzīvot spējīga. Ir svarīgi, ko šajā zemē zemnieks var un spēj izdarīt. Tāpēc būtisks ir zināšanas, būtisks, protams, kur tā zeme atrodas, cik viņa liela un ar ko viņš nodarbojās. Te ir vairāk jautājums par to specifiski, kas kurā reģionā, kam būtu jātīsta, jo, protams, eh, mēs pētnieki nenoteiksim, kādā veidā un ar ko nodarboties katram zemniekam. Šeit ir vairāk konsultācija dienesta jautājums un, un pašu zemnieku zināšanas attiecībā par eh, šo tēmu. Un, eh, ja mēs runājam par maziem un vidējiem zemniekiem, ņemot vērā, ka mazie zemnieki ir vislielākā daļa mūsu valstī, vēl aizvien faktiski 80-90%, tad loģiski mēs viņus visus neiesaistīsim. Arī mums ir problēma ar novecošanos, un lielākā daļa no saimniecībām, kuras ir šīs mazās, ir pirmspensijas vecuma cilvēki. Bet uh, mums būtu jācenšas, lai kaut kādā veidā iesaistītu vairāk jauniešus, un, protams, ir jāsaprot, ka lauksaimniecība, īpaši lopkopība, kas mums ir attīstīta piena lopkopība un graudkopība, lopkopībā mēs nevaram uh, pie lopa ir jāiet katru dienu, tas ir smags darbs, un nekādas tehnoloģijas nekad dzīvē neaizvietos. Mēs nevaram pateikt, govīši šorīt es tevi neslaukšu. Un tā ir tā lielākā problēma. Ir faktiski varbūt jāatrisina jautājums par to, lai būtu cilvēki, kas varētu nomainīt vai e, kaut kādā veidā atrisināt jautājumu par, par maiņu darbu, lai nebūtu visu laiku tiem, kas nodarbojas ar lopkopību, jāstrādā pie lopiem, lai viņiem nebūtu septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī ar to jānodarbojās. Eh, Tas būtu mans jautājums, bet eh, te ir jautājums arī par to, kāda ir eh, izšķiršanās par to, ko mēs attīstam. Protams, vairāk būtu mazajām saimniecībām jādomā par nišas produktiem, par kooperāciju, kas ir pamatu pamats, īpaši ņemot vērā to, ka mēs kā maza valsts neveidojam tirgu. Un nišas produkti, bioloģiskā lauksaimniecība, dažādas citas pārstrādes un kooperācija būtu tas pamats, uz ko vajadzētu virzīt uh, mazās saimniecības. Paldies! Dziękuję, bardzo proszę e, pani Emilia. Paldies! Un tagad uh, vārds Emilijai Mohānai lūdzu. Es runāšu angļu valodā, ja jums tas ir um, uh, pieļaujams, jums tas ir pieņemams. Runājot par nodokļiem, kā ekspertes varu teikt, ka neesmu īpaši apmierināta ar šo politiku, tā jau rada daudz problēmu lauksaimniekiem. Tā tika uh, uzsākta kā tests, kā um, testa fāze, lai redzētu, kā varētu iegūt uh, vairāk ieņēmums budžetā. Bet lielākā problēma nav uh, lielie uzņēmumi, lielie lauksaimniecības uzņēmumi, kas uh, to tā īsti neizjūt kā problēmu šo jauno nodokli e, par tiešmaksājumiem, bet problēma ir tieši vidējās saimniecības un mazās saimniecības. Viņi jau tagad ir e, sūdzējušies e, un runājuši par to, ka viņiem problemātiski būs samaksāt šo nodokli. Uh, no savas kabatas, un kā jūs visi teicāt, varbūt, ka tas arī nav taisnīgi, ka viņi uh, vēl vairāk tiek uh, tā kā diskriminēti, ka viņiem tiek atņemti līdzekļi. Rumānija, uh, laikam, varētu būt viena no tām valstīm, kurā ir uh, vismazākie tiešmaksājumi, un tie ir uh, mazi pat, ja mēs esam šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā un varam uh, veikt papildu maksājumus no valsts budžeta. Kas attiec uz jaunajiem lauksaimniekiem? Mēs uh, nedomājam par to, ka varētu uzlikt uh, hektāru uh, ierobežojums, jau kādu konkrētu līmeni noteikt. Mēs drīzāk domājam par uh, to, ka vajadzētu izsanot veiksmīgu politiku, uh, piesaistot pēc iespējas vairāk jauno lauksaimnieku uh, Uh, lauksaimniecības sektoram, jo īpaši pirmajā pīlārā. Un ko mēs sapratām no jaunās politikas, tas ir arī galvenais mērķis, proti veidot vienkāršotu schēmu, kas uh, palīdzētu piesaistīt uh, jaunas lauksaimnieku sistēmu un arī iesaistīt tajā uh, mazos, mazās saimniecības. Lielākā problēma, kas um, tika pieminēta par šiem diviem miljoniem hektāru, tieši tā arī ir un par šo te atmatā esošo zemi. Mums ir tāda tipiska problēma. Tātad pirmkārt šie divi miljoni hektāru nav ieks daļa. Tātad par to netiek maksāts, bet ir potenciāls šo zemi izmantot. Jo īpaši domājot par 2014. gadu, kad notiks tirgus liberalizācija, zemes tirgū tieši, uh, tad būs iespēja šo zemi iekļaut sistēmā. Manuprāt, viens no runātājiem teica, ka jo vairāk zemes ir sistēmā, jo zemāk būs maksājumi. Tātad, eh, tad tas netiek uh, uh, sadalīts uh, uz visiem. Tātad tas arī varētu radīt problēmas. Protams, uh, Daudz eh, no šīs zemes ir vēl neapstrādāta zeme, tā nav uh, lauksaimniecībā izmantojama zeme, tā varētu būt ekoloģizācijas pakāpumu, pasākumu zeme, eh, bet, nu, protams, ne jau viss šī zeme atbildīs šiem kritērijiem, kas ir ekoloģizācijai. Kas bija nākamais? Manuprāt, bija jautājums par līdzfinansējumu dalībvalstīm. Cik es zinu, ar līdzfinansējumu eh, dalībvalstīs lielākā problēma, vismaz Rumānijā, ir tā, ka reģionālie budžeti ir ļoti mazi un lielākā daļa projektu pat, ja tur ir Eiropas nauda un Eiropas finansējums, tad uh, šo papildus uh, finansējumu ir ļoti grūti saņemt no nacionālā budžeta, jo situācija ir tāda, kāda tā ir vietējā līmenī. Un runājot par tendencēm, kādas ir jaunās tendences, uh, runājot par uh, lauksainiecības pārvaldības pasākumiem un ražošanu, tad uh, mūsu veiksmes stāsts, ko mēs varētu jums stādīt priekšā kā veiksmes stāstu, ir bioloģiskie produkti, bioloģiskā lauksaimniecība. Tās apjoms pieaug aizvien vairāk saimniecību pāriet no tradicionālās lauksaimniecības uz ekoloģisko lauksaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību, un uh, Jā, tātad organic farming angliski. Un es domāju, ka tā ir tendence, um, ar kuru mums vajadzētu lepoties. Tas nav vienkārši uh, tādās mazās saimniecībās to darīt, bet tas attīstās. Mēs kļūstam par eksportētāju valsti, pat uz Vāciju eksportējam. Februārī es biju uz Biofah, kas ir viens no uh, svarīgākajiem uh, bioloģiskās lauksaimniecības gada tirgiem, un Romānija tur bija partnervalsts, un mums tiešām uh, izdevās parakstīt daudz līgumus. Es domāju, ka tā nav sliktākā tendence. Paldies! Paldies, Jāra kungs. Es redzu, ka jums ir vēl viens jautājums. Lūdzu, jums vārds. Jā, Fozen. Jā, priekšsēdētāji, man ir papildi jautājums, varbūt uh, protokolam norāda, uh, lai tas, ko Desa kungs uh, teica un Glatvēldar kungs teica, lai tas nepazustu, jo šeit neskaidra situācija. Šeit ir būtiska atšķirība, uh, vai tiek aplikts ar nodokli ieņēmums, bet, manuprāt, ar Eiropas tiesībām nav savietojams tas, ka tieši tiek aplikt ar nodokļiem tiešmaksājumi. Es gribētu vienkārši lūgt uh, komitejas priekšsādātāju un sekretariātu uh, nu, nosūtīt jautājumu šīm valstīm, kas tur īsti notiek, kā jau teicu. Uh, Mums ir agrārajā reformā um, pietiekami iespēju um, radīts, tos var, uh, tiešmaksājums var pārdalīt, bet tieši aplikt ar notjokli tiešmaksājumu, tas, manuprāt, nav savietojams ar Eiropas likumdošanu. Ja, tas nav pilnīgi saistīts ar ieņēmumu aplikšanu ar nodokli. Uh, un negribu vilkt debatas garumā, bet mums vajadzētu vienkārši ievākt informāciju dalību valstīs vai varbūt no komisāra lūgt skaidrojumu, varbūt viņi varētu šo situāciju noskaidrot. nie wiem, czy to było pytanie, czy raczej forma e, opinii. Es nezinu, vai tur bija kāds jautājums, vai tas drīzāk bija komentārs. Nezinu, vai kāds no mūsu runātājiem vēlas uh, komentēt teikto, ja jā, tad uh, arī gribētu izteikt kādu komentāru vai jautājumu no priekšsādātāja puses. Jūs runājat par tradicionālo pārtiks ražošanu. Vai jūs attālināties no šīs tendences? Uh, par ko tad ir, kādas tad ir īsti šīs izmaiņas? par ko te ir runa, jo jūs runājāt par pāreju no tradicionālās uz bioloģisko pārtiks ražošanu. Uh, no, actually, the traditional... Patiesībā tradicionālā uh, lauksaimniecība joprojām pastāv, tā ļoti labi darbojas. Mums ir uh, ļoti daudz tradicionāla lauksaimniecības uh, saimniecība, kas, piemēram, ražo eļļu tradicionālā veidā. Tās nav bioloģiskās saimniecības, tās paliek, bet arī bioloģiskā uh, lauksaimniecība attīstās. Tātad te nav tāda konkurence savstarpēji vienkārši tiek ražot produkti tirgum, tiek ražot gan tradicionālie produkti, gan arī bioloģiskie. Dziękuję, zamykamy tą część. Dziwne, że ma... Paldies. Mārtiņ, jūs esat ļoti kluss. Ļoti reti, ka jūs neko nesakāt šādās diskusijās. Tagad uh, pāriem pie trešās daļas kas ir eh, socioekonomiskā diskusijas daļa. Tātad eh, KLP vispārējā socioekonomiskā ietekme. Šeit mēs eh, centīsimies varbūt arī apkopot uh, iepriekšējās divas diskusijas daļas. Un Čeževska kungs būs pirmais runātājs. Viņš mums ir ieradies uh, no Poznaņas, uh, strādā uh, Poznais ekonomikas augstskolā, un viņš runās par KLP pielāgošanu sabiedrības vēlmēm un lauksaimnieku vēlmēm, ņemot vērā Polijas un citu jauno dalībvalstu pieredzi. Nezinu, vai šāda pielāgošanās vispār ir uh, iespējama, tāpēc es ar lielu interesi jūs uzklausīšu. Aņē, posvāniki, panovie posovie. Paldies, priekšsādātāji kungs, dāmas un kungi, dārgie viesi. Esmu patiešām priecīgs, ka drīkstēju šodien uzstāties pie jums. Īstenībā Eiropas parlamentā esmu ieradies otro reizi, jo jau reiz runāju lauksaimniecības komitejā tieši par KLP. Un tā ir ļoti vērtīga pieredze. Protams, es saprotu, ka man ir jāievēro atvēlētais laiks, tādēļ uh, varbūt ko tādu, kas attiecas tieši tikai un vienīgi uz Poliju, es nepieminēšu, jo jau iepriekšēji runātāji par to runāja. Savā prezentācijā varbūt eh, uz lauksaimniecību palūkošos no cita eh, redzes lēņķa. Es esmu no Poznaņas ekonomikas, mikroekonomikas uh, skolas. Uh, Un mūsu nodaļā mēs izskatām arī to, kā ir saistīta ekonomika ar pārtikas ražošanu un uh, mikroekonomiku. Savā prezentācijā es mēģināšu KLP aplūkot kā sistēmu, un ņemot vērā Polijā uh, gūto pieredzi kopš 2004. gada, uh, varbūt varu piedāvāt tādu vispārīgāku skatījumu uz šo problemātiku. Nu, nezinu, vai var, varēšu tagad uh, iepriecināt uh, Sikerska kungu, jo viņš teica, ka varbūt tāda vispārīgāka skatījuma ir uh, visai nabadzīga, bet individuālā pieredze ir vērtīgāka. Bet, nu, mēģināšu kaut kādā veidā jūs patiešām iepriecināt. Tad, kad jūs runājat par instrumentiem un regulām, jūs mēģināt panākt izmaiņas uh, arī domāšanas veidā. Salīdzinot uh, KLP, sadaļu iepriekšējā DFS līdz 2013. gadam šī politikas nozara vienmēr ir bijusi saistīta ar eh, zināmām emocijām, ar tādu jūtīgumu, jo, protams, piedāvātie risinājumi nevienmēr bija paprātam pilnīgi visiem. Bet varbūt mēs varam atrast kaut kādu kopsaucēju. šeit varētu minēt tādu konfliktu starp tās augto liberālo iespēju un valsts piedāvāto iespēju. Pārējot no tādas industriālas lauksaimniecības uz tādu lauksaimniecību, kas ņemt vērā arī sociālos aspektus. Kāda ir liberālā opcija, liberālais variants? Te ir runāts par konkurētspējas celšanu, par um, paplašinātu piekļuvi pasaules tirgiem un par resursu pārnešanu no lauksaimniecības uz citām uh, darbības jomām. Protams, ir jāsamazina pārtiks produktu pārpalikums, pārprodukcija un jācīnās par atbilstīgu finansējumu. Otrajā pusē ir šis uh, valsts piedāvātais risinājums lauksaimniecības nozarei. Te tiek runāts par uh, tā saukto ekonomiskā pārpalikuma noplūdi no lauksaimniecības uz citām nozarēm. Jāsaka, ka zeme e, varbūt lauksaimniecībā ir galvenais kapitāls, un šo kapitālu nav iespējams pārvietot. Protams, ir jāpaturprātā arī sinerģijas iespējas un tiek e, radīti tādi kā monopoli lauksaimniecībā. Debatēs izskanēja arī doma, ka pieauga negatīvo ārējo faktoru skaits. Līdz ar to e, izmaksas nav internalizētas, ja mēs tagad izmantojam ekonomistu žargonu. Tāpat e, ir jāievēro arī sociālā spriedze un mūsdienās lauksaimniecībā tiek ražoti produkti, ko ir e, bieži vien, vien grūti izvērtēt, vai tajiem ir grūti pielikt cenas zīmīti. Ja šīs abas iespējas, abi risinājumi konfliktē, tad, protams, tas atstāja iespaidu uz visu sektoru. Ir radusies jauna ekonomiskā saimniecība, ekonomi, tirgus ekonomika, kuras apstākļos ir aizvien grūtāk ievērot sociāli līdzsvarotu uh, lauksaimniecības, sociāli līdzsvarotu uh, lauksaimniecības prasības. Protams, ir eh, jāparūpēs, lai lauksaimniecība būtu līdzsvarot gan ekonomiski, gan ekoloģiski, gan sociāli. Un tā bieži vien ir pakļauta dažādām reformām un pārmaiņām. Un mums ir jāparūpējas, lai šis ekonomiskais pārpalikums tiktu novirzīts arī citām darbības jomām. Mēs esam veikuši pētījums, ka ir 25% šāda pārpalikuma kas eh, nesasniedz sākotnējo ražotāju. Šie līdzekļi, piemēram, nonāk eh, pārstrādes uzņēmumos, eh, produktu pārdevējiem un galu galā līdzekļus iztērē arī patērētāji. Tātad šiem līdzekļiem, šim pārpalikumam vajadzētu nokļūt atpakaļ pie sākotnējā ražotāja. Uh, un Eiropas Savienība vēlas šādu principu ieviest. Nu, īstenībā tā nav nekāda privilēģija, tas jau nav nekas īpašs. Ja jūs vēlaties, lai um, ekonomiskā attīstība būtu pietiekami labi līdzsvarota, tad pārpalikumam ir jānonāk pie um, sākuma punktā, tātad pie uh, ražotāja. Kādēļ ir nepieciešama KLP? tieši šādos apstākļos. Jāņem vērā, ka globalizācija plešas plašumā un daudziem lauksaimniekiem ir jākļūst arī par komersantiem, un līdz ar to viņi vairs nevar nodoties pilnībā savām sākotnējām aktivitātēm. Ekonomisko ieguvumu pārdale uh, Bez sociāli līdzsvarotas KLP eh, nenāktu par labu tam, ko cilvēki sagaida no valsts un no dažādām eh, ekonomikas nozarēm. Ekonomiskais modelis noved pie tā, ka tādos reģionos, kur nav tik labi apstākļi ne klimatiski, ne lauksaimnieciskā jomā, uh, ir visai bēdīga situācija, un, protams, tas uh, nozīmē cēnu paaugstināšanos. Patērētiem par produktiem jāmaksā vairāk un samazinās ražošana. Līdz ar to lauksaimniecības modelis uh, tā sākotnējā formā tiek apdraudēts. Bowiem pomijają społeczny i jāņem vērā, ka pašreizējie modeļi nav dzīvot spējīgi modernajos laikos. Protams, jāņem vērā arī ekoloģiskie aspekti un daudz citi, bet industriālais modelis tos pilnībā ignorē. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties, lai arī institūcijas atbalsta lauksaimniecības nozari. It sevišķi grūtos laikos, eh, arī tad, kad trūkst dažādu dabas bagātību un resursu. Tādēļ neaizmirsīsim arī šo aspektu. Ja jūs vēlaties uzzināt ko vairāk par KLP nozīmīgumu, tad jums ir jāpaturprātā sekojošais ir vairākas jomas, kurās KLP ir noderīga un uh, rūpēs par efektivitāti. Te mēs varam runāt par tā saukto otro pīlāru un par jomām, kuras atbalsta otrais pīlārs, vai arī uh, par vispārīgas nozīmes eh, pakalpojumiem un produktiem. Pārtikas nekaitīgums tad, kad pieaug pieprasījums. nozīmē arī produktu kvalitāti un eh, informētus patērētājus. Protams, ir grūti saglabāt līdzsvaru. Vienā svaru kausā ir likta ekonomiskā pārvaldība, administrēšana, otrā svaru kausā ir sociālā un ekoloģiskā pārvalde. Visi šie trīs uh, aspekti ir jāieliek vienā svaru kausā. Un ir jāapzinās, ka Uh, dalību valstīs uh, ir atšķirīga sociālā uh, situācija, sociālajā apstākļi, un ir tā tad vienā vietā ir akūtāks vajadzības, citā tās nav tik akūtas. Mums varbūt ir jāsāk strādāt ar citu algoritmu, ar citiem uh, rādītājiem un Jāsaka, ka KLP vajadzētu garantēt kaut kādus universālus principus, tajā pašā laikā ņemot vērā dalību valstu atšķirīgās vajadzības un situācijas. Un ir jācīnās, ir jākaldina kompromisi, un tādi kompromisi varbūt labāk bija atspoguļot iepriekšējā daudzgad finanšu schēmā no 2007. līdz 2013. gadam. Un salīdzinot, piemēram, Centrāla Eiropu un Austruma Eiropu ar citām Eiropas daļām, jāsaka, ka ražošanas apjomi ir atšķirīgi. Un tiešā atbalsta efektivitāte eh, dažās valstīs varētu būt eh, augstāka. Tātad tas varētu nest vairāk augļu. Un, ja mēs runājam par mazāk par uh, labāku vidas aizsardzību, tas, protams, arī ir jāievēro. Un šī industriālā, tradicionālā lauksaimniecība, tradicionālā veidā piekoptā lauksaimniecība varbūt uh, ir jāpapildina ar jauniem instrumentiem, tā ir um, jāmodernizē. Un Mums ir jādesifricē arī dažādas darbības jomas un uh, atbalsts sniegšanas veidi, un ir, uh, piemēram, ES 15 valstis, un uh, Poliju nevar salīdzināt ar šīm valstīm, un pie mums varbūt ir pietiekami daudz jauniešu, kas vēlētos strādāt lauksaimniecībā, bet trūkst infrastruktūras, trūkst tehnoloģiju. Tas ir viens no mūsu klupšanas akmeņiem. Un tas, protams, zināmā mērā sasaista mūsu rokas un mūsu uh, um, mums nepieciešamās investīcijas vai mūsu vajadzības tieši investīciju jomā ir nedaudz atšķirīgāks nekā ES 15. Paldies! Bardzo dziękuję. Myślę, że może... Paldies! Es domāju, ka uh, jūsu prezentācija mums kalpo par vielu pārdomām un mums noteikti radās daudz jautājumu. Un tagad došu vārdu Mārtiņam Cimermanim no Latvijas. Viņš ir. Viņš mums vairāk pastāstīs par lauku reģionu attīstību un dzirdējām arī, ko uh, viesi domā par pirmo pilāru lūdzu. Eh, paldies par iespēju uzstāties šeit, latviešu valodā, stāstīt jums par Latvijas situāciju, lauka attīstības programmu. Liels paldies jums visiem, kas ir zālē un eh, kas ar savu līdzinējo darbību ir iedziļinājušies Latvijas situācijā. Esiet analizējuši to un ar savām balsīm arī devuši atbalstu Latvijai eh, par to, kādai būtu lauka attīstības programmai nākotnē uz 2020. gadu jo, ticiet mums, tā ir ļoti nozīmīga Latvijas lauku teritorija attīstībai. Man, man prezentācija arī tāda būs vairāk, par ko likt aizdomāties, eh, par ko mēs runājam. Par lauksaimniecību, ir lauka, lauka attīstības programma un lauksaimniecības atbalsta programma. Un arī savā prezentācijā mēģināšu parādīt šo lietu, par ko visā Eiropā ir jādiskutē, kādai būtu nākotnes reformai, kur mēs ejam un kāda mēs īsti gribam būt. Uh, un kādas mēs gribam redzēt Latvijas laukus un arī Eiropas laukus kopumā. Kas varbūt ir veidojies Latvijā pēdējos nu, jau desmit gados, to var vienā vārdā teikt par sociālo-ekonomisko iztukšošanos, kad uh, cilvēka ekonomiskās aktivitātes darbības pārceļās no laukiem uz pilsētām, un tas notiek ļoti strauji, īpaši pēc uh, padomu laiku kolhozu sistēmas sabrukuma jo mums bija jāpē, jāpārdzīvo dramatisks pārmaiņas, arī produkcijas kritums, un ir Latvijai ļoti nepieņemam, ka joprojām kāda referents tiek ņemta vērā šīs dziļākās krīzes gadi, kas bija pēc padomu savienības sabrukuma. Tāpēc arī Latvijā ir divi tādi uzskati, ko raksturo arī šī tabula. Ir viens mums bija ļoti liels prieks un ticība, cerība, ka 2004. gadā iestājoties Eiropas Savienībā, Mēs esam kopīgā saimē, mēs esam atgriežies tur, kur mums bija jābūt. Uh, un droši vien mūsu saimniekošanas rezultāti būtu daudz savādāk, ja mēs tur būtu bijuši visu laiku. Otrs ir cilvēkos vilšanās sajūta par to, ka nav gājis tā, kā mēs cerējām, varbūt nav sasniegts uz 14. gadu tie mērķi, ko mums solīja, ko mēs paši gaidījām. Un līdz ar to arī cilvēku reakcija ir tāda, uh, ko nevarētu nosaukt par viennozīmīgu, un ir divi ātrumi attīstību arī Latvijas lauka reģionos, kas raksturo ļoti izteikti Latvijas laukus. Un, ja mēs šeit runājam par jauniešu atstāšanu lauku teritorijās, tad ir jāsaprot, kādus lēmumus pieņem jaunietis, kad viņš grib palikt dzīvot laukos un veidot savu uzņēmēju darbību. Un šeit parādās uh, atšķirības starp lauku iedzīvotāju ieņēmumiem un pilsētu iedzīvotāju ieņēmumiem kas ir droši vien arī austrumu bloku valstīm raksturīgi visās, kad ieņēmuma atšķirības starp laukiem un pilsētu ir vairāk kā 40%. Tā ir milzīga palaisa, kas veidojās starp pilsētiem un laukiem, un, un tā nav tikai lauka attīstības programmas problēma. Ar, ar lauka attīstības programmas instrumentiem mēs šo plaisu starp laukiem un pilsētām Latvijā nespēsim. Tā ir kopīgā, nu, teiksim, mūsu valsts uzdevums pie kā arī mēs pašlaik ļoti aktīvi diskutējam un strādājam, kā mums panākt kopīgu izlīdzināšanos, un arī mēs liekam plānus uz 30. gadu šo, šo starpību samazināt. Jo tas ir likumsakarīgi nākošajā slaidā, kad um, darba spēks samazinās ļoti strauji, saimniecības likvidējās, to arī parāda elites savā prezentācijā, man kolēģi no Latvijas kad eh, pēdējo jau, nu, tas ir vairāk kā pie, piecu gadu laikā, nodarbināto skaits lauksaimniecībā ir samazinājies gandrīz par 60 tūkstošiem. Priekš mazās Latvijas tas ir ļoti liels procents. Un ir aprēķināts, ka viens nodarbinātais lauksaimniecībā dod vismaz vēl vienu darba vietu apkalpojošajā pārstrādes sektorā, kas rēķinam ir atstāts arī mīnus uz apkalpojošo sektoru, ko ietekmē šī lauksaimniecība, ražošana. Ja, tā kā tas, man liekas, ir ļoti būtiski, un, un kā skatāmies, saimniecības skaits samazinās Latvijā strauji, bet kopējā raži, ražošanas apjoms tik, tik būtiski nepieaug. Tas nozīmē, ka ir saimniecības, kas kļūtu lielākas, kas pārņem tās, to saimniecību ražošanas resursu zemi, kuras izstājās. Un tas ir skaidrs, ka mums joprojām notiek šī transformācija no padomu laika kolhoza sabrukuma sistēmas uz jauno sistēmu, jo no 25 un pat vairāk procentiem nodarbinātības mums ir loģika prasa un ekonomiskais izdevīgums nokāpt līdz 3% nodarbināto lauksaimniecībā. Pievienotā vērtība, ko saražojam Latvijā, ir stipri zemāka. Ja, bet, bet, kā jau es teicu, mums joprojām notiek šī transformācija. Liela daļa šo saimnieku, pār pa 20% ir pensijas vecuma cilvēki, Mums skaidri jāapzinās, ka viņiem nav citas alternatīvas, viņi uz, uz citas darba vietu neatradīs un nepārcelsies arī uz darbu citur pilsētā vai kur viņi dzīvo laukos un uztur savu piemājas saimniecību, kāpēc arī mums ir šis, šis lielais mazo saimniecību skaitlis. Tas pats arī parādās ekonomiskās aktivitātes atpalikšana no lauka reģioniem un pilsētām, jau gan arī uz pusi, bet tas ir loģiski, kad visa ekonomiskā aktivitāte koncentrējās ap lielajām pilsētām. Ja, bet lauksaimniecības zemes, kā ražošanas līdzekļa resursus, joprojām Latvijā ir nepilnvērtīgi pat puse no iespējamā. Tikai 1,4 miljonu hektāri no 2,2 miljoniem hektāriem tiek produktīvi izmantot. Un tad, kad Latvijā notiek diskusija, vai mums jau atstāt zemi atmatā no tā, ko mēs ražojam, tad mūsu zemnieki ir neizpratnē, kāpēc mums būtu jāatstāja vēl atmatā vēl kaut kas no tā, ko mēs apstrādājam, pret to, kas mums stāv jau atmatā. Milzīgas platības. Tas mūsu saimnie, zem, zemniekiem ir ļoti grūti izskaidrojams lielums. Nākošais, kas ietekmē noteikti arī šo lauku attīstību un lauku attīst, attīstības programmas ietekmi, ir bezdarbs. Un kas ir īpaši Latvijā, un varbūt tā ir visas Eiropas problēma, ja, kad ir šī bezdarbs eh, lauku reģionos ir ļoti liels jo nodarbinātība no lauksaimniecības dažos novados sasniedz pat 80%. Bet skaidrs, ka modernā mūsdienu lauksaimniecība izspiež darba spēku, un, un darba spēks lauksaimniecībā nav vajadzīgs. Tas, ko jūs kartē redzēt šo zilo malu, tā ir ārējā Eiropas Savienības robeža. Tā ir visas Eiropas problēma, šī robeža paliek bez cilvēkiem, un mēs gribētu saprast, kāda ir mūsu šī varbūt arī nostāja. Protams, tā ir Latvijas problēma, kā mēs risinām šo austrumu robežu, bet tur cilvēki vairs nedzīvo, tās teritorijas paliek izmirušas, un tas nav labākais, eh, varbūt, kas būtu jāveicina šādās teritorijās. Un atkal, mēs runājam par lauku teritorijām, un lauka attīstības programmas instrumenti šo problēmu nekādā veidā nevar eh, vilkt uz labo pusi. Ir jādomā kādi citi instrumenti, kas ir saistīti ar reģionālo attīstību. Migrācija droši vien arī lielai, lielai daļai Austrumēropa valsts līdzīga problēma, bet priekš mazās Latvijas 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji ir pametuši Latvijas lauku reģionus. Labi, ja viņi vēl pamest laukus un aizbraukt uz pilsētām, bet viņi pamet Latviju. Viņi aizbrauc prom no Latvijas strādāt uz citām valstīm. Un tā jau kļūst par mūsu kopīgo problēmu Jo aizbrauc darba spējīgi cilvēki, cilvēki, kas spēj mazgā, maksāt nodokļus Latvijā. Un tas ir, protams, mīnus mūsu ekonomikai, par ko mēs nu, nopietni satraucamies, jo migrācija tā ir visas, pro, visas Eiropas problēma, un īpaši jaunie cilvēki pamat lauks. Un tie stāsti par lauku jauniešu motivēšanu palikt laukos, ja viņiem nav pirmais normāla dzīves vieta māja, kur dzīvot, nekas cits viņu vairs tālāk neinteresē. Viņš aizbrauks, jo pilsētā ir dzīvot labāk un vieglāk. La Latvijas teri lauka teritorija ārkārtīgi zemais apdzīvotības blīvums, kā mēs redzam, ap visa ekonomiskā aktivitāte uh, veidojās ap lielajām pilsētām, bet joprojām ir teritorijas, kur jau dzīvo mazāk par uh, trim cilvēkiem uz kvadrātkilometru, kas Eiropai, protams, liekas ļoti, ļoti maz. Uh, bet arī šie, šīs, ko es jums rādu, ir lauku teritorijas. Lauku teritorijas, tāda atkal mēs runājam par lauka attīstību, e, kas ir ap lielajām pilsētām. Un tad mēs arī savos aprēķinos mēģinot ielikt, cik tad iedzīvotāji dzīvo laukos, ar ko viņi nodarbojās. Esam spiesti visus šos aprēķinus likt kopā, un tie ir lauka cilvēki, kaut gan viņi visi strādā Rīgā, lielajās pilsētās, e, bet brauc dzīvot laukos. Un tā tad atkal aprēķinos pie lauka attīstības programmas mums ir jādomā, kas, eh, kas tad ir īsti lauki un kur viņi sākās, kur beidzās. Tas, kas pierādās arī, kad maksājuma līmenis un daudzums neietekmē migrāciju. Ja, tas neietekmē un cilvēki pamet teritorijas neatkarīgi no tā, vai tur ir hektāri maksājumi, jo, inte, jo intensīvāk lauksaimniecība, jo mazāk cilvēku šī teritorijā. Ja Tas skaidrs. Izlīdzinātie maksa, eh, arī investīcijas, kas nāk no Eiropas Savienības fondiem, ir ļoti būtiski, bet atkal tās ir lauksaimniecības attīstības lietas, kur saimniecības intensificējās saņem šos atbalsts. To arī parāda karta, ka tā ir vienmērīgi izlīdzināta, bet, protams, tie reģioni, kur ir potenciāls, kur ir augstas auglības, ir daudz vērtīgāk. Tas, kas ir atstājis milzīgu un neadekvātu ietekmi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, tās ir aug, eh, zemes cenas un tas ir droši vien visās valstīs līdzīgi, ja, kad zemes cenas ir augušas gandrīz desmitkārtīgi. Ja runājam par ražošanu, ražošana šādas zemes cenas nevar panest, un tas ir pārsvarā spekulācijas, spekulācijas uz nākotni, ja, ka zemes vērtība pieaugs un zemi izpērk e, ne zemnieki. Zemi uzpērk ļoti daudz fondi, un šeit arī zemes nomas cenas Eh, kas ir augušas vairāk kārtīgi Latvijā, un jāsaka, ka 50% zeme nepieder zemniekiem. Tā tad milzīga daļa, ko arī runāja iepriekšējais runātājs pirms manis, naudas, kas būtu domāta zemniekiem kā maksājumi par hektāru, aiziet nevis zemniekam, bet aiziet zemes īpašniekam. Un tas pats ir ar daudzām citām lietām, gan pārstrādē, gan tehnikas tirzniecībā. Ja runājam par lauku attīstību, tad ir ļoti svarīgi saprast, ka cilvēks laukos izlēma palikt nu, ne tāpēc, lai tikai strādāt. Viņam arī svarīga ir šī sociālā, sociālā vide, darbs, kur viņš strādā, pelna iztiku, mājas, kur viņš arī dzīvo un kopienu. Viņam ir vajadzīgi cilvēki, ar ko satikties brīvdienu vakaros, svētdienās, atpūsties. Un īpaši jauniešiem ir vajadzīga šī komunikācija savstarpējā. Un ja, ja uz kvadrātkilometru dzīvo trīs cilvēki, tad tur tā komunikācija sanāk ļoti grūta Un tas ir lauka attīstības jautājums, ko mēs redzam, kad ir nākošā reforma, jo izmaiņas laukos būs neizbēgama. Un jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo ātrāk mēs varēsim pieņemt skaidrus lēmumus, izlīdzināts lēmumus, strateģiski svarīgus, reiķinoties ar katras valsts īpatnībām. Tā kā man liels paldies vēlreiz par šo iespēju runāt un varbūt rosināt domas par lauka attīstības nākotni, par lauksaimniecības un lauka attīstības nākotni ja, katras valsts īpašajā kontekstā. Paldies jums! Bardzo proszę o pytania. Lielas paldies! Tagad uh, došu vārdu kolēģiem, kas grib uzdot jautājumus vai izteikt komentārus. Varbūt uh, sākumā uzdošu pirmo jautājumu profesoram Čizevskim. Jūs teicāt, ka tās diskusijas, kas notiek šeit, eh, agri komitejā, bieži vien eh, noved pie tā, ka tiek piedāvāti jauni risinājumi un pēc tam ieviesti, un jūs pat teicāt, ka mēs eh, radām tādu kā jaunu ekonomiku, jaunu ekonomikas politiku. Uh, Un, eh, manuprāt, jums ir lielā mērā taisnība. Es domāju, ka eh, agroekonomika ir atšķirīga no citiem uh, ekonomikas sektoriem. To nosaka tas, ka zeme nav mobila, ka to nevar pārvietot, un tas ir uh, svarīgākais ražošanas faktors. Līdz ar to lauksaimniecības ražošana ir atšķirīgs sektors no citiem ražošanas veidiem. Uh, un citiem sektoriem ekonomikā. Un jūs teicāt, ka mums vajadzētu tādus universālus risinājumus, kas būtu universāli savos principos, bet praktiski tiktu atšķirīgi ieviesti, diferencēti ieviesti. Bet jautājums ir, kā tad noformulēt eh, šos universālos risinājumus, kas eh, tiktu arī vispārīgi pieņemti un kas um, tad eh, atšķirīgās formās tiktu īstenoti, ņemot vērā uh, dažādos uh, lauksaimniecības aspektus īpatnības reģionos. Un man ir arī jautājums otrajam uh, runātājam. Jūs runājāt par uh, zemes pārdošanu un uh, zemes īpašumtiesību maiņu. Es domāju, ka šī ir problēma daudzās dalība valstīs, un tad rodas jautājums, kurš tad iepērk šo lauksaimniecības zemi. Uh, vai tas ir lielais kapitāls, kas pērk zemi, tad eh, mēs esam eh, šeit saskāršies ar deformētu lauksaimniecības politiku, jo mazie lauksaimnieki nekad nevarēs cīnīties, eh, sacensties ar šo lielo kapitālu, un tāpēc būtu ļoti svarīgi šeit rast labu risinājumu. Mēs vēlamies, lai lauksaimnieki izmantotu zemi lauksaimniecībai. Uh, jo, protams, lauksaimnieki arī ir tikai cilvēki, viņi arī vēlas gūt uh, ienākumus, uh, un ir, ir ļoti sarežģīti piedāvāt šeit risinājumus. Un vēl viena problēma - reti apdzīvoti reģioni. Es redzu, ka Jāra kungs arī vēlas uzdot jautājumu, vai jums ir gatavs jau jautājums, lūdzu? Nu, lieliski. Jūs esat ļoti svarīgi šajā komitejā. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, domāju par uh, problemātiku, uh, ekonomikas politika lauku reģionos. Jā, protams, uh, lauksaimniecība daudz ko uh, var uh, panākt, proti tā var uh, tikt īstenota visā teritorijā, un tas var būt pamats ekonomikas attīstībai lauku reģionos, tas var noturēt cilvēku, uh, cilvēks lauku reģionos, un par to mēs esam visi viensprāts. Jātājums, ja zeme kļūst par spekulāciju objektu, tad uh, lauku reģionos uh, Eh, pazūd šī darba vietu radīšanas funkcija. Mēs politiski no Briseles esam mēģinājuši ka, pateikt, ka mēs vēlamies rūpēties par to, lai pirmā pīlāra maksājumi nenonāktu pie zemes īpašnieku, bet gan pie zemes apsaimniekotāju. Tātad, eh, lai apsaimniekotājs būtu šajā pirmajā pilārā, vai jūsuprāt tas ir pietiekami, vai jūs uzskatāt, ka eh, vajadzētu vēl papildus pasākums? Otrs jautājums par ekonomikas politiku. Briseles stratēģija un, manuprāt, arī agrī komitejas stratēģija bija tāda, ka mums bija šīs otrais pīlārs, kas ir lauku uh, reģioni, un tad ir vēl kohēzijas fondi, un tie ir veidoti tā, ka dalībvalstīm un reģioniem ir līdzlemšanas tiesības, jo šeit Briselē nekad nevarēs konkrēti izlēmt, kas tad uz vietas ir nepieciešams, lai uh, Um, tiešām uh, veidotu tādu ekonomikas un darbvietu politiku reģionos, kas darbotos. Un uh, mans jautājums, uh, vai Briseles signāli un mehānismi ir pietiekami, vai jūs tomēr gribētu mums kaut ko vēl ieteikt darīt? Jo dažreiz man ir iespējas, ka uh, nauda nav vienīgais aspekts, bet uh, ir jādomā par projektiem, stratēģijām. Paldies! Paldies, Glatfelder kungs. Jūs arī gribējāt uzdot jautājumu? Nē. Nu, tad, ja neviens vairāk nevēlas uzdot jautājumus, tad uh, lūdzu vārds mūsu ekspertiem. Uh, jūs varat uh, tagad izteikties. Nu, es centīšos uh, sākt, jo bija daži jautājumi, kas tika uzdoti tieši man. Nu jā, priekšsēdētāji. ja kāds nezina, uz kurien dodas, tad jebkurš vējš ir pretvējš, un tāpēc eh, eh, šeit es runāju par jūrniekiem, un um, tā, tad, tāpēc ir jāzina, uz kurien mēs ejam. Kopēja lauksainiecības politika ir veidota jau daudzus gadus, un eh, ļoti bieži um, tiek pieņemti tādi īslaicīgi ad hoc risinājumi, tad, tad parādās problēma un tad tā ir jārisina, un tad mēs it kā ejam tālāk, bet tas nenozīmē, ka mēs a, pilnībā pārveidojam a, kā lauksansības politiku un veidojam tādu lauksansības ekonomiku. Es runāju par lauksainiecības ekonomiku, un ko es ar to domāju? Es gribēju pateikt, ka tie pasākumi, kas tiek īstenoti, uh, būtu jāveido tā, lai mēs varētu identificēt kaut ko, eh, kas nav redzams ar neapbruņotu aci. Mēs runājam par ieņēmumiem, ko var gūt no zemes, mēs runājam par eh, ieņēmumiem, kas ir atšķirīgi no zemes klasifikācijas eh, vai kur tā atrodas, kāda tā ir, bet mēs ignorējām iepriekš vidas aspektus. Bet tagad eh, noteikumi ir mainījušies, un eh, situācija ir tāda, ka trešdaļa atkritumu, ko mēs eh, saražojam, daba vairs neabsorbē, jo tā to vienkārši nespēja izdarīt. Tātad tā ir vēl viena lauksainiecības loma, un es domāju, ka Eiropas eh, Savienība pieņēma labu lēmumu otrajā pīlārā eh, reģionālo aspektu ņemot vērā, runājot par eh, vidas apstākļiem. Un šeit, manuprāt, mēs esam līderi pasaules mērogā. Amerikāņi ir tieši aiz mums, un Āzija ir vēl tālāk aiz mums. Tātad Šis ir labs virziens, kur esam izvēlējušies, un um, ne jau tāpēc, ka mēs uh, gribējām iet uh, kā pionieri. Tas bija tāpēc, ka mums bija zināms problēmas, vajadzības, kas bija uh, jāatrisina, un tāpēc mēs arī ieviecām šos jaunos pasākums. Bet mums ir jāievieš ekonomikā tie elementi, uh, kas uh, nav pirms tam tur bijuši. Tātad kritērija, kas ir jāņem vērā, un tās ir uh, zemes vērtība. Un uh, tas arī rada ieņēmumus, bet ne lauksaimniekiem. Šos ieņēmumus gūst citi ķēdes posmi, proti pārstrādes, rūpniecība, pārdevēji, tirgotāji un tā tālāk. Uh, Es saprotu, ka tas ir sarežģīti, un tas var būt sarežģīti arī lauksēmniekiem, jo, ja mēs runājam par eh, zemesvērtību, tad jārunā arī par ūdensvērtību, un tad ir jāpārliecina lauksēmnieki, ka ūdens viņu akā nepieder eh, tikai viņiem, ka tas ir eh, kopīgs labums, kopīgs resurs, un tas kaut kā ir jāierēķina. Uh, ja, um, piemēram, uh, zemnieks pārkāpja vidas aizsardzības vai ekoloģizācijas standarts un tā tālāk. Jūs priekšsādātāja kungs jautājāt par uh, universāliem risinājumiem. Tas ir uh, kaut kas tāds, kas varbūt universāls tikai principā. Protams, mēs pieņemam tirgu balstīto modeli, un um, mums uh, ir universāla sistēma un universāla principi, uh, proti pieprasījums un piedāvājums, un tas vienmēr darbojas. Bet mums ir arī jāiezīmē ieņēmumi un izmaksas. Un kā šie principi e, tiks piemēroti praksē, tas ir praktisks jautājums, kas atšķirīgos reģionos būtu arī atšķirīgi jārisina. Protams, uh, politiķi pieņem lēmums par um, lauksainiecības ekonomiku, un uh, tad mums ir jāizvēlas pareizais virziens. Es nedomāju, ka mēs uh, varam novirzīties no izvēlētā virziena. To arī nevajadzētu darīt, tas diezgan labi darbojas, bet mums ir jāņem vērā šie jaunie elementi, ko es pieminēju. Paldies, Bardzo proszę, jeszcze pan tak. Paldies, profesor. Nākamais runātājs. Par ļoti labiem jautājumiem par zemi. Tā droši vien vairāk tieši jauno dalībvalstu austrumu austrum valstu problēma. Zemi uzpērk ne lauksaimnieki, bet zemi uzpērk fondi, un zemi tiek tālāk atdot apstrādāšanai. Uh, par nomas maksu. Un tā ir problēma, ko mēs Latvijā risinām, un droši vien būs jārisina visām Baltijas valstīm kopīgi jādiskutē par to, kāpēc šie, šī, kā šī atbalsta nauda caur zemes nomām aiziet ne tur, kur vajadzētu aiziet. Viņi neaiziet pie zemnieka. Par, par paš, kas ir izveidojies un ko mums nākošajā varbūt plānošanas periodā jāsāk domāt, mēs esam piesējuši cilvēku pie zemes pleķīša, esam uzsēdinājuši tādas narkomāna adatas pie šī zemes gabala, dēļ šiem maksājumiem, un, uh, un, un viņš no tā nenokāpj un, un saņem šos maksājumus, un tas ir daudziem kā dzīves, dzīves iztiks avots uh, turēties pie šī zemes gabala. Un tai pašā laikā saimniecības, kas varētu strādāt daudz efektīvāk, intensīvāk, netiek pie zemes klāt, jo, jo, jo zeme nav ieinteresēta atdot, bet ir ieinteresēta saņemt šos maksājumus. Tā ir nopietna problēma, un par to vajadzētu runāt. Par reģionālo attīstību, kur bija jautājums, vai Briseles signāli un ieteikumi ir pietiekami, Un šeit mēs eh, pēc pēdējām sarunām lēmiem nu, jūtamies varbūt nesadzirdēt līdz galam, jo tas, kas ir jāguld mūsu infrastruktūrā Latvijā, protams, ir eh, vajadzības ir liels. Protams, mēs apzināmies, Latvija pie tā strādā un arī daudz, daudz ko esam cauri grūtībām izgājuši un arī šoreiz iziesim, bet, bet ja valstī jālem, kur ir svarīgāk ieguldīt reģionālās attīstības fondus, tad, protams, tie, tā ir lielā infrastruktūra, kas uz lauku teritorijām atkrīt ļoti maz. Un skaidrs, ka ja pie šāda iedzīvotāja blīvuma, kāda mums ir Latvijā, 3 līdz 5 cilvēks kvadrātkilometri, nodrošināt sociālos pakalpojumus, kas ir bērndārs, skolas, veselības, ceļu uzturēšana, ir valstī ļoti grūti smags jautājums. Un, un tai pašā laikā, ja mēs šos fondus vēl samazinājam nekā iepriekšējā periodā, tad mums ir ļoti nopietni jādomā, kur mēs vispār varbūt ceļus neremontēt un vairs cilvēkus nenomītināt. Un tad ir jautājums par lielajiem mūsu uzstādījumiem, ko tam mēs gribam laukos redzēt. Nu, ja, vai mēs runājam par apdzīvotiem laukiem, jo lauksaimniecība ir primārā darba vietu devēja mežsaimniecība, kas būs lauka teritorijā. Uh, jā. Par, par resursu, kas varbūt, man liekas, ir nenovērtēts līdz galam, ja mēs skatāmies, kāda vēl esot tai pašā padomu savienībā, uh, jo mēs trīs Baltijas valsts bijām vienīgā aiz, aiz, šī, aiz šīs dzelzs sēts. Mūsu resursi ir vismaz 50, 70, 80% lielāks nekā tas ir pašlaik, bet īsti nav sajūta, ka kādam vajag, lai mēs to resursu nodarbinātu par 100%. Ja? Un tas ir tas, ko mēs domājam, ko darīt. Vai, jo nav jau māksla saražot, māksla pārdot, un tā ir visas Eiropas kopīgā konkurētspējas problēma pārdot ārpusē šo mūsu saražoto produkciju, uh, jo nākotnes plāni viennozīmīgi parāda, ka pārtika būs vajadzīga, jo iedzīvotāju skaits pasaulē pieaugs. Paldies! Bardzo dziękuję. W ten sposób zbliżamy się do końca. Czy... Paldies. Es domāju, ka šodien esam eh, noslēguši debates, ja vien kāds cits nevēlas kaut ko pavaicāt. Kalniec kundze šodien neizteicās, bet cerams viņa izteiksies nākamajā komitejas sēdē. Ja neviens no jums nevēlas runāt, tad es mēģināšu tagad apkopot šīs dienas sēdē izskanējušo. Uzklausīšanas nosaukums bija veltīts jauno uh, dalību valstu pieredzei, uh, kas gūta īstenojot KLP reformas. Protams, mēs te dzirdējām arī tādu atskatu vēsturē, kas uh, datēts ar 2004. gadu vai pat laiku pirms iestājas Eiropas Savienībā. Un dalību valstis arī uh, pakavējās atmiņās, ko tad īsti tām nozīmēja iestāja dalību valstīs eh, Eiropas Savienībā. Tas nozīmē iestāja pilnīgi jaunā ekonomiskajā, demokrātiskā, politiskajā vidē. Un eh, notika pārmaiņas arī lauku reģionos. Jaunās dalību valstīs varbūt šie lauku reģioni bija nedaudz uh, solīti atpalikuši. Uh, no pārējiem reģioniem. Un Magineses kundze ir pilnīgi taisnība. Jāsaka, ka arī dzīves līmenis lauku reģionos ir kļuvis augstāks. Ir uzsākts process, ko nav iespējams apstādināt vai vērst uz atpakaļ, un to arī nevajadzētu darīt. Un tas, ka ir pieaudzis atbalsts lauku reģioniem pēc iestājas Eiropas Savienībā, pierāda, ka tas ir bijis pareizais ceļš. Protams, ir uh, atšķirības, piemēram, ekoloģiskā lauksaimniecība vai arī industriālā lauksaimniecība. Ir bijuši lieli lauksaimniecības uzņēmumi, uh, kuros daudz tika ražots, un tad situācija mainījās, un tagad ir ļoti atšķirīgu izmēru lauksaimniecības eh, izņēmumu, un ir ļoti grūti atrast kaut kādu visiem derīgu recepti. Protams, konkurētspējas celšana mm, varētu būt viena no panākuma atslēgām, runājot gan par ražošanu, gan par KLP. Varbūt mēs pietiekam daudz laika neveltījām, lai runātu par pārtiks produktu nekaitīgumu bet eh, pārtiks produktu nekaitīgums eh, patiešām jau tagad ir eh, fakts un mums ir vairāk piekļuves labas kvalitātes produktiem dažādiem tirgiem. Mēs runājām par to, kādu mācību mēs varam gūt no KLP darbības līdz šim. Tas jau izskanēja, par to tiek arī diskutēts trialogā, bet domāju, ka var izdarīt arī ļoti daudz secinājumu no šīs dienas uzklausīšanas. Mēs arī uzdevām jautājumu, vai uh, mazā uh, mazie lauksaimniecības uzņēmumi rada problēmu, vai tie piedāvā risinājums. Ja tas ir risinājums, kā to izmantot, un uh, galu galā, uh, cik tas viss maksās un kas uh, seks šīs izmaksas. Mazi uh, lauksaimniecības uzņēmumi var būt tikpat veiksmīgi kā lieli, bet, protams, atšķiras saražotā apjoms, jo uh, raža mazā uzņēmumā nekad nebūs tik liela kā lielā. Viņi, protams, var ražot tādā, izmantot tādus pašus modeļus, bet apjomi nekad nebūs identiski. Ja mēs runājam par to, kur pārtika tiek ražota un kur tā pēc tam tiek pārdota, kur uh, pircēji to var iegādāties. Varbūt, ka mums vajadzētu tā metaforiski sakot, pietuvināt galdus uh, ārām zemēji. Tātad, lai šī ķēde no ražošanas, no ražošanas vietas, teiksim, lai ceļš no dobes līdz veikala plauktam nebūtu tik garš. Protams, mums ir nepieciešams arī tehnoloģijas un atbilstīga infrastruktūra. Bez to eksistences mēs nevarēsim atrisināt lauku reģionos uh, pastāvošās problēmas. Es gribēju pateikties mūsu ekspertiem. Jā, uh, Uh, Pirmdiena ir grūta diena, mēs sākam darbu komitejās, uh, citi kolēģi nevar ierasties saulaicīgi, citi ir pārāk ilgi baudījuši brīvās dienas un nevar laicīgi ierasties darbā, bet neskatoties uz uh, varbūt mazajām ķibelēm, uh, Eh, pie mums ieradās izcili eksperti, ieradās visi eksperti, un, protams, eh, tie kolēģi, kas nevarēja piedalīties uzklausīšanā, tiks iepazīstināti ar mūsu šīs dienas secinājumiem. Nākamā sēde notiks 29. 30. maijā, un mēs sāksim darbu. Uh, trijos pēcpusdienā. Ja jums vairs nav nekādu jautājumu, tad es vēlos šo sanāksmi beigt. Novēlu jums visiem jauku vakara cēlienu un vēlreiz pasakos ekspertiem. Jūsu prezentācijas bija ļoti saistošas un es ceru, ka šīs debates mēs turpināsim konferencē Krakovā kas norisināsies jūlija mēnesī. Tā jau būs trešā konference, kas ir veltīta tieši šai problemātikai. Un es ceru, ka eksperti ieradīsies uz konferenci Polijā. Paldies!